before I go to the agenda, to, to read um, out uh, a letter I got from the interpreters. Um, so I'll do that. Es nolasīšu tūku saņēm, no tūkiem saņemto vēstījumu. Diemžēl tūki jūs informē, ka uh, strīds par darba tiesībām ar uh, Eiropas parlamenta administrāciju turpinās attiecībā uz darba uh, nosacījumiem ir apdraudēta pakalpojumu kvalitāte, tādēļ mēs uh, jūs informējam, ka tūkošana tiks pārtraukta pulksten sešos saskaņā ar paredzēto sēdes norites grafiku. Ceram, ķeramies klāt uh, šodienas darba kārtībai. Jums uh, ir iesūtīti ļoti interesanti pētījuma rezultāti. Sveicu taks trīs komitejas locekas visu šeit visi, kas piedalās mūsu sanāksmē. Šodien mums ir paredzēts darba seminārs nodokļi un cīņa pret nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizāciju, jeb naudas atmazgāšanu, kriptovalūtas, digitalizācija un Eiropas pusgads. Tātad divi temati - kriptovalūta un digitalizācija ar saviem izaicinājumiem. Pirmais pētījums To ir veicis Hobene kungs, kurš ir profesors Antverpenes universitātē. Um, viņš ir veicis pētījumu par virtuālo valūtu un blokķēdi, kā arī ko tas nozīmē saistībā ar finanšu noziegumiem, naudas atmazgāšanu, izvairīšos un nodokļu nomaksas, ņemot vērā pašreizējo Eiropas Savienības likumdošanu. Un uh, tajā tiek uzsvērti galvenie regulātori mērķi, kuru vidū ir ilgtermiņa stabilitāte un e, krāpniecisko darbību un prakšu izskaušana. No otras puses, digitālās ekonomikas aplikšana ar nodokļiem ir kļuvusi par ļoti svarīgu jautājumu. Un šobrīd e, nacionāla līmenī, Eiropas un globāla līmenī ir nepieciešama izmaiņas. Tālāk Hadžievas kundze, kas ir Dialogue for Europe dibinātāja un, di un direktore, skaidros savu pētījumu, kuru veica saistībā ar taks divi pasūtījumu, saistībā ar э, nodokļu jomas izaicinājumiem digitālās ekonomikas kontekstā. Uh, Profesors Džons Vēlā, kurš ir Oksfordas universitātes eh, profesors, eh, arī prezentē savu pētījumu par potenciāliem iegūmiem un izaicinājumiem. Un visbeidzot, eh, Eiropas pusgads, Valēra Mutaliekungs, Eiropas komisijas pārstāvis, direktors, uh, runās par to, kā Eiropas pusgada programmā tiek risināts nodokļu jautājums, nodokļu noteikumu pārskatīšana un būtiskākie ekonomiskie indikātori. Pašreizējās atšķirības ar dalību valstu regulējumu šajā jomā ir tā lieta, ko izmanto multinacionālās kompānijas. Tagad eh, vēlos sveikt mūsu vidū Robiju Hūbenu, Antverpenes profes, eh, universitātes profesoru. Dod jums vārdu šobrīd uz aptuveni 15 minūtēm maksimāli. Pēc jūsu ievada došu eh, iespēju mūsu komitejas locekļiem uzdot jums jautājumu. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsarētāji! Paldies jums visiem, ka esat šeit šodien, lai apspriestu mūsu pētījuma konstatējumus par kriptovalūtu un blokķēdi, tiesisko kontekstu un ko tas nozīmē saistībā ar eh, naudas atmazgāšanu, terorismu finansēšanu, apkarošanu Mēs esam nobežījušies aizvien vairāk par to, ka noziedznieki izmanto kriptovalūtas eh, nelegālām aktivitātēm, kā naudas atmazgāšana, terorismu finansēšanai un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Problēma ir būtiska. Eh, Pilnēts problēmas apmērs nav skaidrs, bet ir eh, aplēses, ka tas varētu veidot ap 7 miljārdiem dolāru visā pasaulē. Mēs uz šo fenomenu skatījāmies no tiesiskās perspektīvas, koncentrējoties uz, uz kriptovalūtas izmantošanas finanšu noziegumu nolīgumos. Aleksandrs Snēvis, kurš ir mans pētnieciskais asistents, mēs veicām šo pētījumu kopā, pasācis jums, ko mēs konkrēti darījām un kā tas notika. Un es tad eh, tālāk paskaidrošu galvenos secinājumus. Snairs kungs. Tātad pamatā, ko mēs darījām, ir iepazināmies ar kriptovalūtu eh, tirgu un centāmies atbildēt uz trim jautājumiem. Kas ir blokķēde un kriptovalūtas kā tādas? Otrakārt, kas ir galvenie spēlētāji kriptovalūtu schēmās? Un tālāk mēs skatījāmies, kas ir populārākās eh, kriptovalūtas bez bitcoin un kā tās darbojas. Tālāk mēs izvērtējām Eiropas Savienības likumdošanas ietvaru, eh, naudas atmazgāšanas eh, jomā, it īpaši eh, naudas atmazgāšanas apkarošanas piektās direktīvas kontekstā un, un kāda ir saistība ar kriptovalūtu tirgu. Un izvērtējām atbilstību regulējumam, uh, tieši lai apkarotu naudas atmazgāšanu, terorismu finansēšanu, izvairīšos no nodokļu nomaksas. Pirmkārt, mēs apskatījām to, vai virtuālo valūtu definīcija, kā tā ir iekļauta naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvas um, tekstā, pietiekama. Vai tiek iekļautas uh, Um, šo virtuālo uh, digitālo maku turētāju un uh, biržu um, pakalpojumu sniedzēju. Vai ar uh, to pietiek? Vai varbūt būtu loģiski paplašināt darbības jomu saskaņā ar um, regulējumu naudas pārskaitījumu jomā, lai iekļautu arī kripto darījumus? Vai pastāv nepieciešamība pēc visaptarošākas pieejas, ietverot licencēšanas prasības kriptovalūtām? Vai ne, nebūtu labāk iekļaut arī kāds uh, citus aspektus saistībā ar kriptovalūtām? Un visbeidzot skatījāmies arī, vai Eiropas līmenis ir atbilstošais līmenis, lai risinātu naudas atmazgāšanas, eh, terorismu finansēšanas un izvairīšanās no nodokļu nomaksas apkarošanas kontekstā. Un pētījumā skatījām arī jautājumu, kā skatīties uz blokķēdi tieši um, naudas atmazgāšanas apkarošanas kontekstā. Un ko, kā tad mēs veicām savu darbu? Mēs eh, to balstījām uz dokumentu izpēti. Tātad uh, Mēs pamatā iepazināmies ar politikas dokumentiem, likumdošanas dokumentiem, juridisko doktrīnu un vairākiem internetu avotiem par kriptovalūtām. Tā skaitā pašu kriptovalūtu un kriptovalūtu radītāju pašu mājaslapas internetā. Un tagad kolēģis iepazīstinās ar galvenajiem secinājumiem. Tā ir brīnumaina pasaule. Bija ļoti interesants pētījums, kā tāds. Kas tad ir mūsu galvenais secinājums? Galvenā problēma, kas būtu jārisina, ir anonimitāte, kas saistīta ar kriptovalūtām. Anonimitāte, to es domāju, sasaist, spēja sasaistīt lietotājus, kas lieto šo valūtu ar konkrētu identitāti, un tas ir ļoti grūti izdarāms. Anonimitāte var būt atšķirīgā līmenī, no pilnīgas anonimitātes līdz pseidonimitātei. Pseidonimitāte nozīmē, ka ja ļoti pacenšas, tad var atklāt, kas eh, lieto eh, šo valūtu. Bitcoin ir pseido-anonīma valūta, citas ir pilnībā anonīmas. Un šāda anonimitāte neļauj adekvāti uzraudzīt kriptovalūtu darījumus, kas ļauj arī ne, nelegāliem darījumiem notikt ārpus uzraudzības jomas. Un tas, protams, mudina kriminālās un noziedzīgās organizācijas izmantot šādu iespēju, lai uh, varētu at atmazgāt naudas līdzekļus. Anonimitāte ir arī būtiskākā problēma saistībā ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas Jo, lai varētu aplikt kaut ko ar nodokli, nodokļu administrācija ir jāzina, ka tāds darījums ir noticis. Tomēr šādas anonimitātes gadījumā iegūt šādu informāciju ļoti sarežģīti. Tas ir būtiskākais. Esošais tiesiskais ietvers Eiropas Savienībā absolūti nerisina šo jautājumu. Vienkārši nepastāv nekādi noteikumi, kas būtu uz, uh, saistoši anon anonimitātes uh, problēmas risināšanai. Bet uh, uh Kolēģis jau atsaucās uz uh, naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvas piekto pārskatīto versiju, jeb AMLD 5 īsāk, un tur ir dažas normas saistībā ar kriptovalūtām. Tur gan viņas tiek dēvēts par virtuālajām valūtām, bet domāts ir tas pats. Kā jau minēts, virtuālo valūtu biržas un digitālo maku uh, turētāji tiek pakļauti pienākumam ziņot par aizdomīgiem darījumiem, zināt savu klientu un nosūtīt, ja nepieciešams gadījumā, informāciju atbildīgajām iestādēm. Un tad šo informāciju nodokļu iestādes var izmantot, lai apkarotu izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Tā kā no vienas puses ir um, naudas atmazgāšanas problēma, otra puse ir nodokļu, uh, izvairīšanās no nodokļu nomaksas apkarošana. Tātad abos gadījumos svarīgi ir anonim, anonimitātes problēmas atrisināšana. Nākamais jautājums, uz ko mēs e, centāmies atbildēt, ir, vai virtuālo valūtu definīcija AMLD 5 ir pietiekamā, lai cīnītos ar naudas atmazgāšanu, terorismu finansēšanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Un atbilde ir tāda, jā, par laimi. Definīcija ir laba. Tomēr kriptovalūta ir mērķis, kas strauji kustas. Līdz ar to ir jābūt pārliecinātiem, ka arī turpmāk šī definīcija būs pietiekama un arī turpmāk eh, aptvertu to, kas notiek tirgū. Nākamais punkts, nākamais eh, būtiskais secinājums. Uh, Paskatoties, kas ir galvenie spēlētāji kriptovalūtu tirgos, mēs redzam, ka virkne no viņiem netiek ietverti AMLD 5, atstājot caurumus regulējumā. Diemžēl šādu piemēru ir ļoti daudz ir ietverts tīrās kriptovalūtu biržas, tātad biržas, kurā var apmainīt bitkoinu pret ēteru. Tirzniecības platformas ir iekļauts, kur tiek savienot cilvēki, kas vēlas tirgoties savā starpā, ehm, gan ehm, programmatūras, gan aparatūras nodrošināt digitālajiem maki turētāji. Un e, noziedznieki var izmantot šos caurums regulējumā, un ja tas notiks, tad tas, protams, e, apgrūtinās cīņu pret naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Un iespējams, ka šeit ir jāapsver arī eh, AMLD 5 grozīšana. Piemēram, eh, narkotika tirgons eh, pārdod narkotikas, saņem skaidro naudu un izmanto šo naudu, lai caur tirniecības platformu nopirktu bitcoin. Iegādātie bitcoin tiek turēti digitālā makā, kuru viņš tikko ir ielādējis no interneta, un tā ir programmatūras versija vēlāk šos bitkoinu viņš apmaina pret Ether kriptovalūtu biržā. Iegādātie Ether tiek pārdoti, izmantojot tirzniecības platformu. Tātad jūs saprotat, jūs sākat ar skaidro naudu un beigās jums atkal ir eh, skaidra nauda. Un tas viss ir īstenots apējot AMLD 5 regulējumu, jo vairāk elementi atrodas ārpus eh, darbības jomas. Līdz ar to gan nodokļu administrācija, gan tiesību sargājušās iestādes paliek neziņā. Nākamā lieta - attiecībā uz lietotāju anonimitātes likvidēšanu. Un es runāju par situāciju ārpus šī e, regulējuma, jo AMLD 5 ir noteikti vairākām iesaistītēm pusēm pienākums e, uzraudzīt šo, bet eh, savādāk lietotājiem ir iespēja palikt anonīmiem. AMLD 5 mēs redzam, ka ir apņemšanās, ka Eiropas komisija savā nākošajā risku izvērtējumā izvērtēs nepieciešamību brīvprātīgai lietotāju reģistrācijai Mūsuprāt, šī pieeja nav pārāk pārliecinoša. Ja likumdevējs tiešām nopietni uzskata par nepieciešamu likvidēt anonimitāti, lai uh, efektīvāk cīnītos ar naudas atmazgāšanu, terorismu finansēšanu un izvairīšos no nodokļu nomaksas, mēs uzskatām, ka obligātā reģistrācija, kas bija viens no variantiem ietekmes novērtējumā, tātad šī obligātā uh, Eh, reģistrēšana un iepriekš noteikts datums, no kura brīža tas ir spēkā, būtu daudz efektīvāks līdzeklis. Eh. Protams, ka tas būtu arī tā daudz intruzīvāk. Samērīguma principu vārdā tur varētu noteikt kādas sliekšņu vērtības, robežu vērtības. Varbūt tas ir tā vienkāršot ļoti, bet eh, brīvprātīga reģistrēšanas varētu eh, sal, salīdzināt ar to, ka zaglim eh, būtu noteikts pienākums brīvprātīgi pieteikties policijas iecirknī un ziņot par to, ka viņš ir tikko veicis noziegumu. Protams, ka tas nenotiks. Tātad tie cilvēki, kurus jūs vēlaties noķert, viņi jau nereģistrēsies brīvprātīgi. Tā kritika par šo punktu. Nākamais konstatējums. Uh, Eh, kā jau Aleksandrs pieminēja, dažiem aspektiem ir jāapsver arī aizliegums. Un ar to tiek domāts vairākas lietas, kas ir speciāli izveidotas, lai nevarētu izsekot uh, lietotājus. Tātad atsevišķas tehnoloģijas, kas ir speciāli paredzētas, lai nekādi nevarētu, nevarētu noskaidrot anonimitāti. Jautājums ir, kādēļ nepieciešams tik liels anonimitātes līgums, uh, uh, anonimitātes apjoms? Katrā ziņā, uh, nosakot aizliegumu, tas nedrīkst būt pārāk vispārīgs. Tam ir jākoncentrējas uz specifiskiem aspektiem tieši saistībā ar nelikumīgu šo, šo virtuālo valūtu izmantošanu. Nākamais punkts. Eiropas līmenis ir piemērotais uh, līmenis, kurā risināt šīs problēmas, bet daudz piemērotāks būtu vēl starptautiskais globālais līmenis, jo eh, kriptovalūtu izmantošana neaprobežojas ar Eiropu. Galvenās eh, virtuālās valūtas tiek raktas, jeb radītas ne jau Eiropā, bet galvenokārt Āzijā, visvairāk Ķīnā. Startautiskā sadarbība tāpēc ir ļoti svarīga, lai sekmīgi e, pieņemtu un kontrolētu noteikumus šajā jomā un balstoties arī uz G20 e, perspektīvu. Jūs droši vien esat e, pamanījuši, ka mēs runājam laiku par kriptovalūtām, bet nosaukumā ir kriptovalūta un blokķēdes. Blokķēde savukārt ir tehnoloģija. to lielā mērā izmanto virtuālās valūtas, kriptovalūtas, bet arī citas uh, aplikācijas uh, banku sektorā, piemēram, izslēdzot starpniekus. Tas nav kaut kas tāds, kas saistīts tikai un vienīgi ar kriptovalūtām, tas ir daudz plašāks princips. Šī tehnoloģija nav izveidota, lai eh, atmazgātu naudu eh, vai finansētu terorismu vai izvarītos no nodokļu nomaksas. Tam ir daudz plašāks pielietojums. Līdz ar to cīnoties ar naudas atmazgāšanu, terorismu finansēšanu, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nevajadzētu koncentrēties uz blokķēdi eh, kā tehnoloģiju, bet gan uz kriptovalūtu nelikumīgu izmantošanu. Paldies! Un ar nepacietību gaidu iespēju mūsu diskusijai, un palika vēl 15 sekundes. Paldies! Ļoti interesanti! Ar nepacietību gaidām šos diskusijas iespējas. Jāpapēt, protams, rūpīgāk jūsu pētījums un saprot, ka ir virkni darbība, kas būtu darāmas. Tagad laiks diskusijai un jautājumiem piecu minūšu bloki, maksimums viena minūte jautājumam, pārējās četras minūtes atbildēji. Tas ļauj komitejas loceklim iespēju uzdot papildinošu jautājumu. Ja kopumā netiek pārsniegts 5 minūtes, tāda ir mūsu darba metode. Sākam parasti ar referentiem, Līdz referents no EPP nav klāt. Es esmu otrs līdz referents. Līdz ar to es sākšu ar jautājumu un eh, pēc tam došu vārdu tiem cilvēkiem, kas ir iekļauts sarakstā. Katrā ziņā paldies par jūsu pētījumu. Jūs, eh, profesor eh, Ruben, vairāk reizes pie, atsaucāties Uh, uz uh, iespējumu, uz nepieciešamību pēc dažādiem aizliegumiem attiecībā uz virtuālo valūtu izmantošanas aspektiem, it īpaši uh, saistībā ar anonimitāti. Jūs arī norādījāt, ka Eiropas Savienība ir pietiekami svarīgs, būtisks spēlētājs un atbilstošs līmenis, kur regulēt šīs valodas ja mēs eh, šo regulējumu pieņemam Eiropas Savienības līmenī, vai jūs uh, uzskatāt, ka tas būtu pietiekami, lai varētu ietekmēt situāciju un noteikt eh, kā obligātu šo anonimitātes likvidēšanu? Jūs arī pieminējāt, ka ideāli regulējumam būtu šai jomā jānotiek globālajā līmenī, piemēram, caur G20. Vai jums ir zinām kāda būtiska da darbība, kas notiktu šajā kontekstā G20 ietvaros? Un vai jūs piekristu man kā līdzreferentam, ka ja Eiropas Savienība noteiktu būtiskus jaunus noteikumus e, kriptovalūtas kontekstā, tas pats par sevi um, e, izdarītu pietiekamu spiedienu gā, uz G20? Tie bija mani jautājumi. Paldies! We answer immediately? Okay. Uh, I... Uh, no. Nu, Eh, atbildēšu pirms uz pēdējo jautājumu. Tā mūsu prātā ir. Šobrīd ir ļoti daudz darāmā. Un G20 līmenī ir Egmonta grupa, kur ir apvienot finanšu izlūkošanas vienības, kas attiecas uz šo tematu. Tāpat ir arī FATF, FITF, kas e, diskutē par šo tēmu, līdz ar to tas ir mūsu radar ekrānos. Taču tīri regulatīvā ziņā daudz varētu vēl būt darāmā, un Eiropas Savienība varētu uzņemties vadošo lomu, kā kā pirmā, citiem vārdiem sakot, jau ir, ir spērti pirmie soļi pret naudas atmazgāšanu, ir naudas atmazgāšanas novēršanas direktīvas, un mēs atbalstām šo soļus, taču piebilstam, ka ir jārīkojas ļoti piesardzīgi, jo šī ir joma, kur attīstās visai ātri, un tāpēc jāsako ir ļoti rūpīgi, jo var gadīties, un varbūt iespējams jau ir. Ja Eh, tas eh, situācija, ka mūsu veikums ir nepietiekams. Cilvēki ar noziedzīgiem nolūkiem meklē ēnas puses, un šeit ir ļoti daudz ēnas pušu. Tāpēc es lielā mērā atbalstītu to, ka Eiropas Savienība uzņemas vadošo lomu šajā sakarā un pēc tam to attiecina uz jau globālo līmeni. Tas attiecās uz pirmo tālāk un otro jautājumu. Tālāk jūs runājat par aizliegumu. Es nevisai sapratu uzdoto jautājumu. Es eh, atsaudzos uz standartiem, ko Eiropas Savienība varētu noteikt, un eh, ierobežojums tas varētu būt problemātiski, protams. Jūs norādījāt, ka mēs vienmēr esam iepakaļ tehnoloģijas attīstībai kā likumdevēji. Vai jums ir kāds priekšlikums par to, kā mēs varētu šo plaisu pārvarēt un kādas politikas būtu jāpiemēro, lai mēs varētu nebūt iepakaļ tehnoloģiskiem risinājumiem, jo tad, kad mēs gatavojam MLD6, tad iespējams beigās jau ir pārāk uh, Mēs esam nokavējuši ar mūsu piedāvāt, piedāvātajiem risinājumiem. Jā, tik tiešām uz šo jautājumu atbilst ir grūti. Tad, kad jūs rīkoties pārāk plaši, jūs vēršaties pret tiem, kurus nevajadzētu un graujat uzņēmē darbību, bet ja jūs esat pietiekami plaši, tad. Uh, noziedznieki izmanto šo iespēju, un tad šeit ir visai delikāti risinām šī situācija, kā, kā ar to tik galā. Uzdevums nav viegls. Es ieteiktu ļoti cieši sekot tam, kas notiek šajā jomā, lai maksimāli drīz varētu noteikt uh, E, nelikumīgas lietošanas gadījumus un rīkoties bez kavēšanās, un tā būtu labāk pieeja nekā izmantot pārāk vispārīgi un pārāk uh, plašas definīcijas. Ja jūs nosakat kādus aizliegumus, tiem ir jābūt koncentrētiem. Kaut ko aizliegt, tas ir tāds pilnīgi uh, E, prasts instruments, un mēs atbalstītu šādu banošanu tikai tad, kad noziedznieku intereses jau ir pārsniegušas e, legālās ekonomikas un sabiedrības intereses. Mēs atsaucamies uz piemēru, kad ir piemēram tehnoloģijā miksēšanas process, kurš attiec uz kriptovalūtu Dažs un šeit ir datu miksēšana tā, ka jū, tādā veidā, ka jūs vairs nevarat saprast, kurš kuru uh, valūtas vienību izmantot. Un man ir grūti saprast, kāpēc jūs gribētu to izmantot citiem mērķiem nekā noziedzīgiem. Varbūt kādam citam ir e, prātā kāds leģitīms lietošanas gadījums, bet es tādu nespēju iedomāties. Un ja jūs nosakat kādu Eh, aizliegumu, tam ir jābūt ļoti koncentrētam. Un es vēlreiz saku, es ne, neesmu banošanas aizstāvis. Jums ir šāda iespēja vienmēr jāizsver ļoti, eh, ļoti rūpīgi. Vai man atbildi jūs apmierina? Paldies, profesor, paldies, Naiders kungs, par jūsu uzstāšanos. Un tagad mēs varam pāriet pie nākošā runātāja, kurš ir no tautas eh, partijas D. Dīra kungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētājs. Deputāts Didjē. Es saprotu, ka diagnostikas kriptovalūtās ir mm, anonīmas, kas ir to spēks. Tāpat es apzinos, ka mums ir nepieciešams izveidot Eiropas regulējumu, lai varētu uh, Eh, ierobežot kapitāla atmazgāšanu un visas negācijas, tātad fiskālo uh, izvairīšanos, terorisma finansēšanu un tā tālāk. Bet es vēlos uzdot jums jautājumu, vai jūs ticāt tam, ka ir iespējams noteikt tādu eh, regulatīvu ietvaru, kurš pārtrauktu anonimitātes eh, loģiku, kas ir kriptovalūtu būtība. Vai jūsuprāt, tehniski tas ir iespējams, un vai jūsuprāt, eh, eh, izkliedēto reģistru tehnoloģiju varētu bremzēt šo esošo kapitāla atmazgāšanas sistēmu un visas negācijas, kas ar to saistītas. Paldies par uzdoto jautājumu, profesors Hubens. Vārds jums! Paldies par uzdoto jautājumu. Vai mēs ticam regulatīvam ietvaram? Jā. Jo, protams, uzdevums nav viegls, mēs saskaramies ar anonimitāti un mēs mēģinam notvērt kaut ko, kas nav redzams, un tas uh, ir ļoti grūts uzdevums, jo tad, kad tiek izveidots kāds regulatīvs eh, ietvars, jūs redzat, kāds tas ir. Šajā gadījumā tas būtu tumsā. Un vai bet es sākšu no sākuma vēlreiz. Tad, kad jūs izveidojat kādu obligātu lietotāju reģistrāciju, tas dod iespēju gūt skatījumu pār notiekošo, jo lietotājiem ir jābūt reģistrētiem arī kriptovalūtu lietotājiem, tādiem kā Blash Monedo, eh, kas ir pilnīgi anonīmi. Bet Tālāk mēs pārējām pie debatēm par atbilstību un noteikumu piemērošanu, jo kāds, kas vēl šobrīd būt tumsā pēc arī obligātās reģistrēšanas varētu šajā ēnā palikt, un kā tad jūs atradīsiet, ja viņš nereģistrēsies, ir ļoti grūti to izdarīt. Bet vai tas nozīmē, ka regulatīvais ietvars ir nederīgs? Nē, tā nav, jo tas dod jums rīkus, lai jūs varētu darboties tad, kad jūs faktus konstatējat. Ja jums nekāda regulatīva ietvara nav, tad rīkoties jūs nevarat. Un šeit viss attie... Visa runa ir par rīku kastes iedarbināšanu. Tad, kad mēs saskaramies ar nelikumīgas lietošanas gadījumiem, lai var rīkoties un šādu regulatīvu tekstu mums šobrīd nav. Mēs pilnīgi noteikti uzskatām, ka regulatīvs ietvars ir vajadzīgs. Vai tas visu atrisinās? Nē, bet tas būs savs rīks nodokļu administrācijai un citām jomām. Mūsuprāt, tas varētu situāciju uzlabot. Vai tas tehnoloģiski ir iespējams? Tas, ko mēs piedāvājam, kā piemēram obligātu reģistrāciju, tas ir izdarāms un banošana atkal. Tas ir, atgriežos pie šī paša piemēra. Atsevišķas no šīm valūtām ir bez starpniekiem. Tās tā, operē starp mūsu datoriem, kas ir savienoti, un pret ko tad jūs vērsīsieties? Jūs nevarat vērsties pret eh, tīklu tiešsaistē, pret ko. Uh, pret, pret predatoru, jums ir jāatrod kāda persona, un, ta, un tad jūs pret šo personu varat vērsties pārkāpumu gadījumā. Un atsevišķ, eh, atsevišķos gadījumos šīs tehnikas, kas padara valūtas anonīmas, nav vienmēr saistīts ar kādu personu, un tāpēc tas vēl lietas apgrūtina. Es piekrītu, ka no tehnoloģiskas perspektīvas tas ir izaicinājums, bet ar šo izaicinājumu mums ir jāsaskarās. Un kā tad mēs varam rīkoties, ko jūs piedāvātu? vai kāds eh, vidutājs ir nepieciešams, jūs to nevarat eh, nekādi uzspiest, bet ik vienai problēmai ir kāda opcija, kur varētu izskatīt. Piemēram, kāds, um, kāda atrunā, kur par tehniskām, te, kādas tehniskās iespējas vai kādas juridiskās. Es atstāšu šos aspektus citiem ekspertiem, bet pilnīgi noteikti ir opcijas, kuras var darboties, un mēs tam ticam. Paldies! Nākošais runātājs Evelīna Zēgnere. Paldies! Es zinu un redzu, ka tiek izvērtēti šie juridiskie, juridiskās iespējas, bet mums vajadzētu arī padomāt par to, tātad atskaitot anonimitāti Jautājums, vai mums ir vajadzīgas šīs uh, kriptovalūtas, nu, un kādiem mērķiem šīs eh, valūtas tiek izmantot. Nu, šeit ir dažādi praktiski aspekti, eh, kas ir jāizvērtē, un tālāk par klientu politiku. Vai pietiek ar to, kas tiek darīts šobrīd, vai arī jūs esat konstatējuši, ka tā būtu jāpadara stingrāka? Paldies, profesor Ruben. Vārds jums. Paldies par jautājumiem. Vai esam pētījuši par uh, kriptovalūtu nepieciešamību. Nu, tā ļoti uh, pragmātiski skatoties, tās nav vajadzīgas, jo jau ir skaidra nauda pieejama. Tomēr šīs valūtas ir izgudrotas, jo cilvēki vairs neucis, neusticas centrālajām bankām un uh, vēlējās radīt savu sistēmu, kas nebūtu atkarīga no starpniekiem, kuri ir pakļauti valdībām. Uh, Un tādēļ tika izgudrotas šīs kriptovalūtas. Nu, slavenākais piemērs, protams, ir uh, bitkoins, bet tagad ir vairāki simti citu šādu valūtu. Dažkārt, uh, ieklausoties uh, tajos, kas aktīvi darbojas tirgūs, šo fintech jomā, tā ir vesels tāds uzplaukums. Un būtībā lielākās inovācijas nemaz nav saistīts ar kriptovalūtām. Varbūt, ka tas ir gluži vienkārši burbulis, tā arī varētu būt, bet reālās inovācijas, to man saka cilvēki, kas reāli darbojas šai nozarei Tātad galvenā inovācija ir uh, tehnoloģija, kas uh, stāv aiz uh, kriptovalūtām, šīs blokķēdes, sadalītā virsgrāmata un tā tālāk. Un šī tehnoloģija nozīmē inovācijas, jauninājumus. Un šīs kripto iezīmes Nu, vai šī šāda valūta vēl būs pēc desmit gadiem, nezinām. Bet šobrīd tā pastāv, un to var izmantot arī noziedznieki, un to nedrīkstam neņemt vērā. Otrs jautājums. Vai es pareizi varu rezumēt, ko darīt, lai uzlabotu pašreizējo regulējumu? Pašreizējais uh, regulējums ir tāds, ka tiek uh, jau gatavots AMLD 5, tas vēl nav stājies spēkā gan, bet, kad es runāju par AMLD 4, nu, tad tajā nav nekā vispār. Mēs, mums pilnīgi ir kailām rokām tad jācīnās. Eiropas līmenī ir uh, direktīva par nodokļu informācijas apmaiņu, bet var apmainīties ar informāciju, ja tā ir pieejama, bet ja tās nav, nu, tad nekā nevar darīt. Informācija ir anonīma, tātad mums patiesībā nekā šobrīd nav. Bet situāciju var uzlabot, un tas tiek darīts uh, strādājot pie AMLD 5, jo tur aptvērumā ir iekļautas arī uh, Eh, virtuālās valūtas, to apmaiņas pakalpojumi, tāpat arī digitālo maku nodrošinātāji. Ja tiek izmantoti eh, šādi pakalpojumi, tad eh, jau jūs nonākat prožektoru gaismā. Un ja kaut kas ir aizdomīgs, tad ir jāinformē uh, arī finanšu izlūkošanas nodaļa, un šī informācija jānodod tālāk nodokļu administrācijai. Vai e, vēl var šo sistēmu uzlabot? Jā, un tieši to mēs arī vēlamies norādīt, jo ir arī tādi spēlētāji tirgu, e, kas e, nav tam visam pakļauti, un to es arī mēģināju ilustrēt savā runā. Ja jūs izmantojat tirzniecības platformu, uh, Tas nozīmē vienāda ranga apmaiņas, tātad šī platforma savieno lietotājus savā starpā. Jūs teikam, tiekaties kādā bārā Briselē ar mani, es vēlos nopirkt bitkoinus, un tas ir iespējams. Tā ir tirzniecības platforma, vienkārši jāsarunā tikšanās, un, nu, varbūt es nedaudz vienkāršoju, bet, nu, apmēram tā tas notiek. Un šāda platforma nav iekļauta aptvērumā. Tātad visu šī kripto apmaiņa arī nav iekļaut. Ja jums jau ir uh, bitkoins, eters, telārs vai kāda, kāda cita kriptovalūta, ir desmit liela, uh, ka, kriptovalūtas ar lielāko kapitalizāciju. Tātad, ja šo valūtu apmaiņa pret citu kriptovalūtu, tas arī var notikt ārpus regulējošā ietvara, jo šāda vienāda eh, ranga kriptovalūta apmaiņa nav iekļauta AMLD 5 aptvērumā. Un uh, ir tādēļ arī mm, ierosinājumi izteikt, ka ir uh, jāpakļauj racēji šim regulējumam, jo ir arī tā saucamā rakšana jeb uh, kriptovalūtu veidošana ar datoru palīdzību. Un šādas uzņēmumi eh, ir izveidoti arī Ķīnā, tā skaitā. Un tātad, ja šīs valūtas eh, tiek pārdotas, tad atkal tas viss at atrodas tādajā eh, pelēkajā zonā, un to, uz to neatiec Eiropas Savienības tiesību normas. Līdz ar to pastāv vēl iespējas tādiem radošiem uh, noziedzniekiem skatīties, kādas robežas vēl varētu pārkāpt. Nākamajiem kārta ir EKR grupai. Nav neviena runātāja. Tagad Alde Wolfgangs Klints lūdzu. Paldies! Man jāatzīst, ka mani šokēja tas, ka jūs pateicāt, ka zaudējumi pārsniedz 7 miljārdus. Nu, tas ir milzīgs, milzīga summa tā ir. Tiešām kaut kas jādara. Ja notiek uh, kaut kādas uh, tehnoloģiskas inovācijas, tad, protams, tās nevar apturēt, šo attīstību nevar apturēt, un tas skar daudzas nozars jautājums, ko darīt. Es vēl man prātā, ka pēdējā pusgada laikā lasīju, ka vairākas centrālās bankas pilnīgi nopietni apsver iespēju aizliegt šīs virtuālās valūtas. Un jūs jau mm, būtībā atbildējat uz šo jautājumu, jūs teicāt, ka to nav iespējams izdarīt, jo tas viss notiek anonīmi jautājums varbūt tā vietā, lai mēs domātu par regulāciju, vai mums vienkārši nevajadzētu to visu aizliegt? vienkārši aizliegt, pat eh, ja tas nav, netiek darīts ar noziedzīgiem nolūkiem. Tas varētu būt grūti izdarāms eh, pasākums, bet, nu, tomēr vajadzētu apsvērt. Vēl viens aspekts. Šis eh, tātad monetārais kaitējums, kas tiek nodarīts, bet būtībā ne tikai tas notiek, bet tiek grauta uzticība mūsu uh, finanšu sistēmai un centrālo banku sistēmai kopumā, un ja mēs uh, ļaujam tā grautu uzticību mūsu sistēmai, tad tas apdraud visu mūsu sabiedrību, jo gal galā varbūt tas arī izdosies tāda neliela eh, cilvēku grupa, kas paziņo, mēs neusticamies centrālo banku sistēmai, mums ir sava sistēma, savu tehnoloģiju, tad šāda attieksme var izplatīties un var mūs izputināt. Un eh, sabiedrībai tas ir milzīgs risks un vēl iet daudz tālāk nekā vienkārši monetārais kaitējums, ko, ko tas varētu nodarīt. Tālāk vēl virtuālās valūtas eh, vērtība ļoti uh, ievērojami svārstās, pieaug par 20 tūkstošiem, pazeminās par 10 tūkstošiem un tā tālāk, un šīs izmaiņas ir notiek ļoti strauji. Jautājums, vai nepastāv kāda iespēja, teiksim, izmantot šīs lielās svārstības, uh, un nu, nopietni vērsties pret šīs sistēmas izmantotājiem, šiem spekulantiem, jo ne visi ir noziedznieki, daži vienkārši spekulē ar šīm valūtām. Nu, un varētu dot tādu spēcīgu triecienu, un tas varbūt atturētu cilvēkus no šādu valūtu turpmākas izmantošanas. Paldies! Thank you again for your... Nākamais. Tātad atbild Hobenkungs. Jā, es saprotu jūsu skatījumu. Pirmkārt, kriptovalūtu aizliekšana. Vai tas ir iespējams vai nē? Nu, manuprāt, nav iespējams, jo taksonomija rāda, ka visām šīm valūtām nav vieno, vienādas īpatnības. Dažas var tiešām viegli aizliegt no šīm valūtām bet tas nav, neatiektos uz visām šīm valūtām. Ir vairāk, uh, vairāki simti šādu valūtu ar dažādām uh, iezīmēm vai īpašībām. Dažas no šīm valūtām ir sarežģītākas nekā citas. Daudzas centrālās bankas apsver iespēju aizliegt eh, šīs valūtas. Es veicu pētīju par uh, šo bitkoinu no Beļģijas un uh, Eiropas Savienības viedokļa 2015. gadā un uh, Beļģijas varas iestādes toreiz apsvēra nevis iespēju aizliegt šādu valūtu, viņi vispār nevēlējās neko teikt, viņi vēlēja novērot attīstību, un man šķiet, ka šī pieeja joprojām nav mainīsies. Protams, uh, aizliegums joprojām nav izslēgts kā variants, bet viņi nogaida. Tāpat arī jāatzīst, ka skaidra nauda ir anonīma, vai tādēļ būtu jāizliedz arī skaidra nauda. To mēs šobrīd neapsveram šādu iespēju bet ir uh, pieņemti tiesību akti, kas vēršas pret naudas atmaskāšanu. Tātad, ja ir noteikta naudas summa un ja to uh, ved pāri robežai, tad tā ir jādeklarē, un tad šī nauda kļūst redzama. Es nedomāju, ka vajadzētu noteikt aizliegumu, tas būtu pārāk uh, bārgi, bet ir jācenšās to visu ierobežot. Tālāk par uh, svārstīgumu uh, valūtu kursā. Nu, te mēs nonākam pie finanšu pakalpojumu tiesību aktiem, un pašreizējā situācija ir tāda, ka jāizvērtē, kurā uh, direktīva, kurā gadījumā varētu būt piemērojama, teiksim, par vērtspapīriem, vai tas tie ir vērtspapīri, ja jā, tad uh, saskaņā ar šīm normām varētu nodrošināt uh, klientu aizsardzību, bet nav jau emitētāji šai gadījumā. Tālāk, vai tas ir finanšu instruments, ja tas ir uh, kripto veidā, vai tas ir finanšu instruments, tad tie, kas izplata uh, šīs, eh, šos instrumentus ir jālicencē saskaņā ar MIFID. Tātad mums ir tāds regulatīvais ietvars, bet atklāti runājot, daudzos gadījumos kripto eh, valūtas tajā neiekļaujas. Un tādēļ Eiropas banku iestāde iestājas par visaptverošāku pieeju un šos tā saucamos kripto spēlētājus ierosina pakļaut licencēšanas prasībām, nosakot atsevišķu licenci tieši šiem pakalpojumiem. Un tad laika gaitā varbūt tā arī kļūtu par uh, atzīstamu pieju. Šobrīd mēs tikai koncentrējamies uz na naudas atmazgāšanu, uh, bet ja mēs domājam par uh, investīcijām, ieguldījumiem, tad uh, varētu šeit uh, piemērot prasības par licencēšanu un attiecībā prasības uz minimālām tātad, kapitāla prasībām, par akcionāriem un citus aspektus regulēt. Paldies! Danuta Jaslovecka varētu izteikties. Nē, ne šajā, šajā brīdī vēlāk. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Nīna Gila vispirms. Paldies priekšsēdētāji. Nezināju, ka bija iekļauts šai sarakstā, bet nu labi. Uh, Paldies par eh, šo, eh, šīm prezentācijām. Jūs runājām par dažā, eh, runājat par dažādām iespējām un izaicinājumiem. Es teiktu, ka tā ir tāda joma, kuru daudzi atklāja tagad, gan valdības, gan regulātori, gan citi sev jautājot, ko tagad darīt. Francija, Vācija jau ir veikušas konkrētus regulatīvus pasākumus. Un mums varbūt vajadzētu arī padomāt par to, kā šo tehnoloģiju varētu izmantot uh, tādiem labiem mērķiem. Piemēram, uh, ir izveidota nodokļu laboratorija, kurā veiks gan teorētiskus pētījumus, gan arī tīri praktiskas izstrādes, lai varētu elektroniskā veidā pārvaldīt nodokļus. Jautājums, kā šeit panākt līdzsvaru no, arī no regulatīvā viedokļa. Jūs jau runājāt par daudziem šiem jautājumiem. Mēs gribam izvai, novērst uh, nodokļu krāpšanu, bet mēs nevaram apturēt arī inovāciju procesu un uh, analizējot nacionālos tiesību aktus, piemēram, Maltā ir pieņemti šādi likumi, ko mēs no tā varam mācīties. Un jautājums, vai mums sekot Eiropas Savienībā Ķīnas, piemēram, cīņā pret uh, nodokļu nemaz, nemaksāšanu un kādu pasākumu būtu iespējama. Un pēdējais blokķēde. Uh, Šeit ir runa par efektīvu datu izmantošanu, bet kā mēs varam panākt, lai tiktu ievērota datu aizsardzības vispārējā regula. Daudz jautājumu tagad ir jāatbild. Jā. Jautājumi interesanti, bet tas viss jau ir izslēgts no e, darba aptvēruma šim pētījumam. Tā kā mēs varam par to padomāt un atbildēt rakstiski. Viena lieta gan, ko es vēlētos uzsvērt, ir tas, ka mēs viennozīmīgi domājam līdzīgi. Es domāju, ka tehnoloģija jāliek mierā. Vienīgā lieta, kas ir jādara, ir jācīnās pret nelikumīgu izmantošanu. Tad, kad kriptovalūtas, kas nav tehnoloģija, bet izmanto šo tehnoloģiju, piemēram, tiek pētītas iespējas e, blokķēdes tehnoloģiju izmantošanai, lai aizstātu akciju reģistrus. Delavērā tas jau darbojas. Tā kā ir daudz piemēru labai šīs tehnoloģijas izmantošanai, tā kā mums e, jā jāliek tehnoloģija mierā kā tāda, jāļauj tai izdzīvot un e, turpināt inovāciju, bet jācīnās ar e, nelikumīgas izmantošanas gadījumiem. Tomēr es sāku savu e, prezentāciju sakot, ka šī brīnumaina pasaule, paskroties uz dažām virtuālajām valūtām, tad ir tik grūti izprast, kā tās darbojas, kādas ir tās galvenās iezīmes. Un problēma bieži vien ir nošķirt tehnoloģiju no pašas virtuālās valūtas. Aleksandrs to zina labāk par mani, bet piemēram Ethereum. Ethereum principā ir tehnoloģija, platforma. Savukārt virtuālā valūta tiek izmantota, lai finansētu šo platformu. Ethereum tiek tirgots arī atsevišķi. Tā kā tā ir gan tehnoloģija, gan arī kaut kādā veidā virtuālā valūta. Un tas savukārt padara to par ļoti specifisku gadījumu. Es vienkārši vēlējos sniegt piemēru tam, ka atbildes dažkārt nav tik vienkāršas. Mēs neanalizējām eh, vietējos ietvarus, Mums jau tagad eh, pētījums pārsniedz 90 lapspus. Nē, mēs koncentrējamies tikai uz Eiropas Savienības ietvaru. Ķīnas piemērs. Mm, nē, esmu tik pazīstams ar Ķīnas sistēmu, bet, cik saprotu, viņi ir paredzējuši aizliegumu kriptovalūtām. Blokķēdes tehnoloģija un eh, GDPR, nu, tur ir jāpapēta mūsu. Aleksandrs vēlas papildināt. Cik man zināms, Startautisko norēķinu banka, Bank of International Settlements, nāca klajā ar ziņojumu pagājušā gadā par centrālo banku emitētām kriptovalūtām. Tā kā viņi pēta arī šādu iespēju, kā izmantot eh, blokķēdes sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju. Bet tas eh, pagaidām ir tikai tādā pētnieciskā stadijā. Paldies jums abiem! Daži jautājumi no tiem, ko Nina Gila uzdeva. Ja jums liekas, ka jūs varat rakstiski uz tām labāk atbildēt, lūdzu dariet to, pat ja tas ir ārpus mazliet pētījuma darbības joms. Ejam tālāk sarakstā. Didie kungs. Merci, Paldies, priekšsēdētāji, atgriežoties pie diskusijas par to, vai kriptovalūtas ir jāizliedz. Pirmkārt, manuprāt, tā ir utopija, otrkārt, es nezinu, vai tas ir vēlams, jo tīri filozofiski ne jau tāpēc, ka e, sistēmai ir kādas nobīdes, tad to vajadzētu aizliegt. Vajag šo sistēmu regulēt, un tas ir mūsu uzdevums. Es apzinos uzdevumu grūtību. Un šeit es uzrunāju ne tikai klātesošo profesoru, bet arī mūsu kolēģis, un uzdevuma grūtība ir tā, kā pirmkārt šeit ir runa par sistēmu, kur ir grūti pārvaldīt, tā ir anonīma, ne, ne, e, neredzama, un regulēt kaut ko neredzam ir vēl jo grūtāk, un nodrošināt to, ka ne, šis nereg, neredzamā regulējums tiek īstenots, ir vēl grūtāk, praktiski neiespējami, bet e, priekšsēdētāji jūs ar visiem jūsu pūliņu nopelniem skaidrojot mums ļoti sarežģītu lietu. Tikko jūs runājāt par starpniekiem, tāds arī ir eh, atrodams ģenerālajā datu aizsardzības eh, regulā, datu aizsardzības amatpersonu, kuras pienākums ir respektēt uzņēmumos jauno Eiropas regulu. Vai šeit nebūtu kāds veids, lai mēģinātu izveidot kādu fizisku personu, kas būtu starpnieks, kurš mazliet iekļautu racionālisma šajā ļoti neredzamajā, anonīmajā, nemateriālajā eh, um, pasaulē, kas ir kriptovalūtas? Citiem vārdiem sakot, ieviest tajā, neteiksim, kaut ko humānu, bet ir racionāli. Varbūt es izklausos naivi, bet es tomēr gribētu uzdot šo jautājumu, lai labāk izprastu, kas ir un kas nav iespējams. Paldies! Thank you for that. Paldies par jautājumu, profesor Ruben. Profesor Ruben, lūdzu. Jā, paldies par šo papildinošo jautājumu. Par pirmo jautājumu daļu. Tur varu pilnībā piekrist. Aizliegt nevajadzētu, bet gan regulēt. Ja mēs kaut ko aizliedzam, tam ir jābūt ļoti specifiskam, konkrētam, nevis kriptovalūtām kā tādām. Bet, ja mēs izvēlamies to rīkot, tad jāaizliedz būtu konkrētas uh, iezīmes, kas ļautu noziedzniekiem tās izmantot. Bet pirmajiem centieniem būtu jābūt regulēto. To šobrīd Eiropa dara caur naudas atmazgāšanas apkarošanas ietvaru, bet eh, tam jābūt eh, būtu visaptverošāk ar licencēšanas prasībām un tā tālāk. Tālāk, eh, tas, ko jūs sacījāt par starpniekiem, tas absolūti nav naivi Tā ir viena no izvēles iespējām, kas mums ir jāapsver. Ja šobrīd nav personas, neviens personas, eh, pie, pret kuru vērsties, tad varbūt ir tādi, tāds jārada. Kāds kriptovalūtu amatpersona vai kaut kas tam līdzīgs. Un ja šādas personas nav, tad uh, tirgus tiek apturēts. Tas varētu būt risinājums tām virtuālajām valūtām, kas notiek pilnībā ārpus jebkādas racionalizācijas, kā jūs norādījāt. Mēs sagatavojam taksonomiju attiecībā uz virtuālajām valūtām un var redzēt, ka dažas no tām ir pilnībā digitālas. Tur neviens nav klāt. Tikai un vienīgi datori. Bet ir citas uh, virtuālas valūtas kā Cardano, uh, Tur ir konkrēts personas, kas to dara, tās ir identificējamas, ir vairākas organizācijas, kas eh, emitē šo valūtu. Šādām valūtām tas būtu salīdzinoši viegli īstenojams. Bet, protams, tās diez vai būs tās valūtas, kas tiks ļaunprātīgi izmantotas. Drīzāk tās, kas nav racionalizētas. Tā kā šeit vajadzētu vairāk papētīt iespējas par to, ka varbūt vajadzētu radīt starpnieku. Paldies! Tas tā varbūt arī bija atbilde saistībā ar mani jautājumu par standartiem. Nils Torvalds nākamais. Paldies! Šobrīd es esmu vairāk apjucis nekā brīdī, kad nācu uz šo pasākumu. Mēs arī, saka profesors. Financial Times pirms dažām dienām tika rakstīts par City of London, ka London City arī saskaras ar šīm problēmām. Bet es domāju, ka mēs palaižam kaut ko darām, izmantojot vecas koncepcijas. Jūs, profesori, sacījāt, ka e, jāskarās, kas notiek tirgū. Problēma laikam ir, ka mēs nevaram atrast tirgu šo vietējo līmeni, kur tas viss notiek. Tā nav tāda fiziska vieta. Tas notiek kaut kur mākonī. Kādā veidā mēs definēsim, kur atrodas mākonis? Tas varētu vien jau būt ļoti problemātiski. Un jurisdikcijām ir nepieciešama fiziska vieta. Tātad šī ir vieta, kur ir mana jurisdikcija, kur es varu pieņemt lēmumus. Un, manuprāt, tas, ko mēs šobrīd meklējam, ir kaut kas tāds, eh, kas sniedz pāri mūsu līdzinējai izpratnē par jurisdikciju un tas padara situāciju sarežģītu. Bet katrā ziņā tas bija ļoti interesanti. Paldies! Profesori, lūdzu! Nu, es varu tikai piekrist jums. Ir grūti uzraudzīt notiekošo, jo tas viss notiek ārpus fiziskās pasaules lielā mērā. Bet kaut kas mums ir jādara, lai nodrošinātu kontroli, jo tas viss notiek, tas tiek izmantots Mēs nevaram pateikt, eh, tas notiek ārpus parastās jurisdikcijas, tas ir grūti, un tad eh, mēs neko nedarīsim. Nē, mums ir kaut kas jādara. Eh, tas, ka tas nav fiziski, jā, tas padara to par grūtu darbu, bet es neesmu varbūt tehnisks speciālists, bet esmu pārliecināts, ka ja pietiekam daudz tehnisko ekspertu censtos problēmu atrisināt, viņa atradīs, piemēram, Bitcoin piemērs Bitcoin tika pasludināts kā anonīms instruments, bet eh, Massachusetts um, um, institūta, tehnoloģija institūta pētnieki spēja sasaistīt vairākus blokus un spēja nonākt līdz identificējumai konkrētai personai. Tātad mēs domājam, ka viņi ir pilnīgi anonīmi, Bet šobrīd ir veids, kā tomēr noskaidrot identitāti. Jā, tas ir grūti, tas ir vajadzīgs eh, padziļināts zināšanas, eh, bet tas ir izdarāms. Tā kā esmu optimistisks noskaņots šai ziņā, bet es domāju, ka tas ir izdarāms. Visdrīzāk tas nebūšu es, kurš strādās pie tehniskā detaļām, bet es domāju, ka eksperti varēs nonākt pie risinājuma. Par to, ka jurisdikcijām vajag vietu, protams, ka tā tas ir. Kriptovalūtu nesaista, neierobežo neviena robeža Tas arī tas iemesls, kāpēc mēs sakam, Eiropas līmenis ir labs līmenis, un to mēs domājam labāk nekā nacionālais līmenis. Bet tāpat laikā startautiskais, globālais līmenis ir vislabākais līmenis, kurā to darīt. Tāpēc tas būtu ļoti pozitīvi, ja rīcība notiktu globālajā līmenī. Tas būtu pareizais eh, līmenis. Paldies, profesor, pēdējais jautājums. Luīna Mišelkungs. Euh, Pirmais jautājums. Kā komisija sadarbojas ar Eiropolu Interpolu, lai tiktu galā ar digitālajām izpirkuma maksām? Un tālāk politisks jautājums, bet tikpat svarīgs. Vai nebūtu drošāk izlaist oficiālu virtuālo valūtu, kas būtu pakļaut centrālajai politiskai kontrolai. Varbūt, jo tādā veidā mēs varētu labāk to izsakot. Un pēdējais jautājums. E, kā, cik tālu mēs esam ar titāniem projektu, lai pārtrauktu šaubīgās finanšu transakcijas, terorismu finansēšanu, naudas atmazgāšanu un tā tālāk. Tas ir, tie ir vienkārši jautājumi. Es labprāt saņemtu jūsu atbildes. Paldies, profesor! Vārds jums. Vienkārši jautājumi, bet sarežģīti. un es labprāt atgrieztos rakstveidā pie tiem attiecībā uz izpirkšanas maksu pārkāpšanu, vai mums vajadzētu izlaist kristālā valūtu valdības kontrolē. Tas varētu būt viens no risinājumiem, tad jūs visu izvākat no regulatīvās tumsas, tā ir arī viena iespēja, ko varētu izmantot. Bet Tādā veidā pilnībā tiktu ignorēti iemesli, kāpēc sāka pastāvēt kriptovalūtas. Kas noz... bija izpausme neusticībai tam, kā valdība pārraudzītu šīs valūtas. Tā būtu regulatīva iespēja, bet tā ir pretrunā ar visu kriptovalūtu filozofiju un visdrīzāk. Tas nozīmētu to graušanu, bet eh, es gribētu vairāk noskaidrot par šo jautājumu un pēc tam eh, atgriezties ar atbildēm. Paldies profesoram Hubenam un kolēģim, viņa kolēģim Snaideram par jūsu pētījumu studi eh, un uzstāšanos un arī paldies jau iepriekš par atbildēm, kuras sniegsit rakstveidā uz um, uzdotajiem jautājumiem. Bet tagad mēs varam pāriet pie mūsu nākošās paneļa diskusijas, kas ir digitalizācijas ietekme uz uh, starptautiskiem nodokļu jautājumiem, problēmas un līdzekļi uh, un risinājumi. Mūsu runātāja ir Elija Dživā, kurai tagad dot vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! godējumie parlamenta deputāti kolēģi. Iepriekšējie kolēģi runāja par digitālās ekonomikas būtiskām pazīmēm, un, un šīs pašas pazīmes nāk ar nodokļu iz, izaicinājumiem. Tā, tā, tā, tā, Digitālās valūtas ietekme visas ekonomikas, digitāls preces ir ļoti mobīls un nav nepieciešama fiziskā klātbūtne tirgošanas valstī. Tāpat daudz uzņēmumu atkarīgi no eh, tīkla efekta, no lietotāja radīta satura, tāpat arī biznesa modeļi attīstās, mainās un savā iepriekšējā pētījumā es mēģināju to sadalīt pa kategoriju, pat kategorijām un divus gadus vēlāk man. Kategoriju, šīs kategorijas ir jāpārskata. Piemēram, uzņēmumam kā Amazon ir daudz biznesa līnijas, tirgus, sek, e ekonomikā, da daļēji tos varētu kategorizēt kā klasisko biznesu ar to, to noliktavām, loģistiku, tālāk ir vēl citi. Un, risinājumi, mēs, piemēram, esošās industrijas ir augsti digitalizētas mūsdienās. Un ar to mēs nonākam pie vērtības radīšanas procesa, kuru ir grūti definēt, kurā vietā dati rada valūtu, vai tie ir tīrie dati, kas uh, neapstrādāt dati vai algoritmi, kuri rada vērtību un kurā brīdī notiek šīs vērtības veidošanās process. Tāpat ir dažādi, dažādi maksājumi par pierakstīšanos, sludinājumiem un tā tālāk, bet ļoti da, liela nevienprātība ir pārvērtības veidošanās procesu. Un, uh, Šeit mēs varam nonākt pie e, SAO 15 BEPS darbībām. SAO ir izveidojis minimālos standartus ar savām 15 darbībām, kur ir e, minimālie standarti, jauna neksus pieeja, e, atskaitīšanās pa valstīm un tā tālāk. Par BEPS pasākumu ietekmi jau mēs varam un rezultātiem runāt, piemēram, IP e, režīmi ir saistīti ar IMD aktivitātēm un vēl citas parādības, bet vienlaicīgi šīs darbības ir jaunas, un tādējādi to izvērtēšana ir apgrūtināta. Nav vienprātības, piemēram, par septīto darbību, kas, eh, kuras mērķis ir pastāvīga apnešanās, tāpat uz astoto desmito darbību par transferu eh, cenu, <clears throat> kas ir atkarīga no vietējās likumdošanas, bet arī nodokļu administrācija šobrīd ir labāk sagatavotas, lai risinātu peļņas eh, pārbīdes jautājums. Tāpat arī vairāki MNE maina savu darbības struktūru. There is also some progress in action, uh, in action. Un tāpat trešajā darbībās Savienoto valstu likuma likumdošana ir paredzējusi savus nosacījumus, tāpat ir savu piemēru Eiropas Savienībā, Japānā, Ķīnā un Kolumbijā. Tāpat arī mēs redzam, kā gala mērķa princips tiek piemērots aizvien vairāk, atbilstības režīms tiek ieviests Eiropas Savienībā 15. gadā pēc SAO ieteikumiem. Un Tomēr ir daudzi vienpusēji pasākumi, kas ir paredzēti Eiropas Savienībā un citur. Nosaukšu dažus piemērus. Itālija, Ungārija, Francija, apvienotā karalista. Ungārijā ir viņus eh, rek, sludināšanas un reklāmas nodoklis, tāpat uh, uh, Savienotajās valstīs pamaterozijas un uh, pārkāpumu nodoklis. Izrēlā ir. Uh, vēl savs nodoklis, bet no šādiem pasākumiem risks rodas tāds, ka negatīvi tie ietek, var ietekmēt investīcijas, ietekmēt inovācijas un izaugsmi, un reizēm var um, palielināt patērētāju nodokļu nastu. Tāpat eh, tas tie var novest pie pārliecīgiem nodokļiem un administratīvo izmaksu pieauguma. SAO norāda uz to, ka pasākumiem ir jāatbilst starptautiskajiem noteikumiem, nodokļu konvencijām, Eiropas uh, pamatbrīvībām un uh, citām starptautiskām prasībām. Tāpat tie vēršas pret visaugstākajiem BEPS riskiem, kas ir E, dalības tīklā e, iedarbība, tā, tādi piemēri var, varētu būt e, reklāma internetā un citi pa, piemēri. Eiropas Savienība tendencējiem pieturas ar savu 21. marta direktīvu un notiek diskusijas par taisnīgu taksācijas politiku. Uh, ir atsevišķas eh, digitālās kompānijas maksā tikai 9,5%, kamēr tradicionālajie uzņēmumi 23% nodokli. Un šajā sakarā ir paredzēti īsā termiņa un ilgā termiņa pasākumi, bet atsevišķie pasākumi, kas ir pastā, digitālā pastāvīga apmešanās, un tas ir atkarīgs no dažādiem aspektiem, no sliekšņiem, no lietotāju apjoma. Uh, un šie pasākumi atbilst kopumā ESAU ieteikumiem. To mērķis ir vērsties pret visaugstākajiem BEPS riskiem, un vienlaicīgi tie atbilst Eiropas parlamenta nostājai, jo pirms komisijas paziņojuma parlaments pieņēma uh, tekstu par digitālo pastāvīgo um, apmešanos kā grozījumu pie kopējās nodokļu bāzes un to varētu arī nosaukt kā grozījumu pie CCCTB teksta. Un arī CCCTB pats par sevi rada problēmas, jo vienā dalību valstī nodokļu likmes ir augstākas, citā eh, zemākās, un ja nodokļu harmonizācija ilgā termiņā būtu vēlama, tomēr pastāv domstarpības un viedokļu dažādības starp lielajām un mazajām dalībvalstīm arī valstu iekšienē. Tāpat ir arī tehniski rakstur problēmas komisijas priekšlikumā. Ņemot vērā digitālo firmu atšķirīgajiem biznesa modeļiem un līnijām ir grūti izveidot vienotu modeli tik daudzveidīgai jomai, jo nereti šīs pašas eh, šie uzņēmumi var nonākt dažādu politiku krustugunīs, tāpat ir jāņem vērā tas, ka starpniekiem un gala lietotājiem vienādi, vienādi nodokļi nevarētu būt piemērojama tāpat Eiropas uh, uzņēmumiem varētu nākties darboties zem komisijas noto, noteikto um, sliekšņa līmeņa tāpat. Tas attiecas uz datiem, kas tiek uzkrāti. Uh, jautājums par neīstām identitātēm un par programmu nodrošinājumu, kas tiktu uzstādīts, lai noskaidrotu lietotāju atrašanās vietu, kas varētu vēlāk apgrūtināt uh, Um, šos uzņēmumus. Protams, arī šajā gadījumā valsts nav viens prāts Eiropas Savienībā, piemēram, Ziemeļvalstis uzskata, ka šāda veida ienākuma nodokļu iekasēšana ne, nebūtu veiksmīga ekonomikai. Eh, Francija atbalsta tādus, ir citas valsts, kuras ir pret to, un vienprātību atrast būtu grūti. Eh, apzinoties to, ka beigās būtu nepieciešams vienbalsīgs balsojums. Turklāt pastāv vēl bāžas par to, kāda būtu savienotā valstu reakcija un mums ir jādomā tīpaši, ja mēs runājam par Eiropas eksportu. Um, the, the US, the, the position of the US is quite important. Vai nevarētu iestāties kādi atbildes pasākumi no savienoto valstu puses? Tāpat Savienotās valstis nepiekrita pie tām, ka MNE maina savu struktūras un pēc tam 17. gada Savienoto valstu nodokļu likumiem nebūtu vairāk vajadzības pēc citām reformām. Jāatzīmē ir tas, ka nodokļu līmeņi Savienotā valstīs ir samazināti līdz 24,1%, eh, tāpat arī tiek repatriēti eh, ieņēmumi, kur ir 10% apvienoto savienoto valstu akciju turētāji. Šīs izmaiņas nozīmē to, ka savienotajām valstīm, ka vērtība tiek radot viņu uh, valstī, un līdz ar to arī ir apliekama ar nodokli. Tur, protams, ne visi pieturas pie šāda viedokļa. 113 dalībnieki strādā pie eh, digitālās nodokļa aplikšanas, bet tomēr eh, Citi uzskata, ka 15 BEPS pasākumu varētu atrisināt šo problēmu. Tāpat citi uzskata, ka ir jārisina uh, jāparedz papildus pasākumi BEP ieteikumiem. Jāapzinās vērā uz to, ka kāds ir spiediens no digitalizācijas puses uz esošo notokļu sistēmu. Bez tam ir jāņem vērā tas, kādas jau, eh, ko jaunās tehnoloģijas, kā blokķēdes, lietu internets un tā tālāk, uh, varētu mainīt, iespējams, ka tas pats sāsināt nodokļu izaicinājums nākotnē. Ir ļoti piesardzīgi jāizturas pret vienpusējām darbībām, kā jau es sacīju prezentācijas iekumā, jo tas varētu apgrūtināt starptautiskos pūliņus, ko veic starptautiskās platformas, un arī nevajadzētu pieļaut nodokļu tirzniecības kara uzsākšanu. Tāpēc vajadzētu paturēt prātā to, ka izaugsmu tehnoloģiskā attīstība ir vajadzīga Eiropas Savienībā. Redzēsim, vai SAO panāk vienprātību līdz 20. gadam, un katrā ziņā ideāli būtu globāls un visaptvarošs risinājums. Paldies, paldies, Silī, un tagad mēs varam pāriet pie otrā runātājā šajā eh, paneļa diskusijā, kuram dodu tagad vārdu. Thank you very much. Um, so... Liels paldies! Ceru, ka jūs varat arī aizmugurē sēžot, uh, zā, zāles aizmugurē varat izlasīt šos uh, slaidus. Tātad uh, mums vajadzētu pakāpties atpakaļ un padomāt uh, par. Uh, politikas jautājumiem, kur mēs virzamies, kur mums varbūt nevajadzētu virzīties, starptautisko uzņēmumu aplikšana ar nodokļiem ir uh, tagad krustcelēs nonākusi. So we're at a really important juncture. Uh... Tad uh, atrodamies uh, krustcelēs, kā Elija norādīja, ir atsevišķās valstīs uh, vēlme veikt reformas, bet nav vienprātības par to, kādām šīm reformām jābūt. Ir aptuveni trīs valstu grupas pēc uh, valdošā viedokļa. Tātad ir uh, valsts, kuras uzskata, ka pārmaiņas nepieciešamas, bet tikai tādas uh, fokusētas pārmaiņas, uh, pievēršoties atsevišķiem digitāliem uzņēmiem. Otrā valstu grupa arī uzskata, ka pārmaiņas nepieciešamas, bet ir jāmaina visa nodokļu sistēma, uh, ejot daudz plašāk, ne tikai attiecinot to uz digitāliem uzņēmumiem, bet uz visiem uzņēmumiem. Un trešā valstu grupa šobrīd nesaskata nepieciešamību pēc jebkādām būtiskām reformām. Esam īstenojuši VEPS, svarīgāko nodokļu sistēmu pasaules reformu pasaules mērogā pēdējo simts gadu laikā un šobrīd nav skaidrs, kurš uh, viedoklis gūs uh, pārsvaru. Nu, komisijas priekšlikumi ietilpst uh, šai pirmajā grupā, varētu teikt. Šeit ir visi priekšlikumi mērķēti uz digitalizētiem uzņēmumiem. Eiropas parlamenta viedoklis būtu pieskaitāms uh, otrai grupai. Uh, parlaments uzskata, ka jāmaina visu nodokļu sistēmu, neaprobežojoties tikai ar digitālo ekonomiku, un es arī tāpat uzskatu. Es domāju, ka mums priekšā ir lieliska iespēja, digitalizācija mums šādas iespējas dod, pārskatīt visu sistēmu kopumā, un es ļoti ceru, ka mēs šo iespēju nepalaidīsim garām. Sorry, I put a quote here. Šeit citāts no ESAO starp uh, posmu ziņojumu otrā grupa, valstu grupa uzskata, ka pastāvīgā uh, ekonomikas digitālā mm, pārveide un ar globalizāciju saistītās tendences eh, rada izaicinājumus saistībā ar to, kā uzlabot pašreizējo eh, uzņēmumu nodokļu sistēmu, un eh, mums uh, Tā tad ir jāskatās plašāk ne tikai uz uh, digitalizētiem uzņēmumiem. Un būtībā uh, problēmas, ko konstatē otrās grupas valsts, ir ne tikai saistīts ar ekonomikas digitalizāciju, bet arī kopumā ar globalizācijas tenden tedencēm. Mans viedoklis, kā jau es teicu, ir tāds, ka e, jāpiekrīt otrās grupas viedoklim, jāpārskata visa sistēma kopumā. Tālāk e, rodas jautājums, ja reformas tiek īstenotas, tad kādas reformas ir jāīsteno? you know, a good place to start when uh, things. Tad būtu varbūt jāsāk reformas ar analīzi, lai noskaidrotu, kāda ir, kāda ir problēmas cēloņi, un tad arī šīs reformas var veiksmīgāk īstenot. Manuprāt, digitalizācija nerada jaunas problēmas uh, pastāvošā sistēmā, bet tikai padara problēmas uh, nopietnākas, uh, samilzušākas. Un kā tas notiek? Pārsvarā tas notiek ar internacionalizācijas starpniecību. Līdz ar to, izmantojot digitalizāciju, uzņēmumi var savu darbību iztenot visā pasaulē. Un uh, ražošanu, reklamēšanu arī īstenot visā pasaulē. Un tas pats sakāms par nodokļiem. Tātad tā ir, tas ir galvenās pārmaiņas, ko nodrošina digitalizācija. Un um, ar to ir saistīts arī problēmas, bet problēmu cēloņi ir saistīti ar to, ka pašreizējā sistēmā uh, mēs ar uh, nodokļiem apliekam uzņēmumus uh, tur, kur uh, ir reģistrēts mātes uzņēmums vai kur atrodas ražotnes. Un visi šie faktori būtībā ir mobīli, un tādēļ arī roda virkne, rodas virkne problēmu.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 pašreizējā sistēmā jau uh, noteiktu laiku ir radušās problēmas. Digitalizācija vienkārši uh, to visu pastiprina, pasliktina. Un uh, tā tad mēs uh, ar nodokļiem tiek aplikti uzņēmumu mobīlie faktori. Un arī, kā tas notiek? Ir uh, no, peļņas novirzīšana uzņēmumi tātad pārvieto pēļņu no jurisdikcijām ar augstiem nodokļiem uz jurisdikcijām ar zemiem nodokļiem. Kas... Tātad tas viss notika jau pirms digitalizācijas, bet uh, problēmas samilsta digitalizācijas rezultātā. otrā problēma. Tā kā no, nodokļi tiek uzlikti tur, kur atrodas mobilie faktori, tad uh, uzņēmumi tos šos faktorus pārvieto uz jurisdikcijām ar zemiem nodokļiem. Tātad uh, intelektuālais īpašums ir mobilāks, uzņēmumu ražotnes nav tik mobils, bet arī tās tiek pārvietotas. Uh, un tātad digitalizācijas rezultātā eh, ir, protams, daudz vieglāk veikt eh, darbību atšķirīgās valstīs. Trešā problēma ir saistīta ar divām iepriekš minētām problēmām. Tātad eh, ir arvien lielāks kārdinājums pārcelt, pārvietot pēļņu uz jurisdikcijām ar zemāku nodokļu līmeni un arī pārcelt turp ražotnes, un uh, valstis reaktē, reaģē tādējādi, ka tiek pazemināti nodokļi, bet kopumā tas viss sistēmu ilgtermiņā destabilizē. Un šeit mēs redzam šī konkurēju spējas spiediena ietekmi. Uh, vidējais uzņēmumu eh, nodokļu līmenis, eh, kā tas ir attīstījies gadu gaitā. Jūs redzat, eh, tendence ir skaidra. Šīs divas zivā, zilās līnijas, nesvērtais un svērtais, nesvērtā un svērtā likme Eh, šis konkurences spiediens eh, pazemina uzņēmumu nodokļu likmi un digitalizācijas rezultātā šis spiediens tikai pieaug. Mums par to vajadzētu satraukties, jo šī virzība ir tikai vienā noteiktā virzienā. Jautājums, kad tas viss apstāsies, nu es to nespēju paredzēt. Tātad tas nozīmē, ka pašreizējā sistēma eh, nav ilgtspējīga. Digitalizācija jaunas problēmas nerada, tās tikai eh, padara nopietnākas. Ja correct response would be to change to a system where we tax companies where... Tātad, ja uzņēmumu mobilie faktori tiek aplikti ar nodokļiem un uh, tas ietekmē šo uzņēmumu rīcību, tad ir jāapliek ar nodokļiem citi elementi, tā tad būtu vai nu jāuzliek nodokļi tur, kur atrodas akcionāri, vai arī tur, kur atrodas patērētāji. Ja mēs ieviešam sistēmu, kur tātad uzliekam nodokļus mērķa valstī, tur, kur atrodas patērētāji Protams, nevar teikt, ka šāda sistēma novērsīs visas problēmas, bet šeit ir liel, labākas ilgtermiņa perspektīvas, jo pašreizējā sistēma nav ilgtspējīga. Runājot par uh, mērķa jurisdikcijām, protams, pirms dažiem gadiem uh, tas uh, radīja domstarpības, bet tagad uh, jau šis jautājums ir kļuvis mazāk strīdīgs. Ja tagad tiek ierosināts šo elementu pievienot pašreizējai sistēmai, uzņēmuma reģistrācijas vietai, tātad pievienot šo uh, mērķa jurisdikciju. Manuprāt, sistēmai jābūt ir konsekventākai, labāk saskaņotai, un mums vajadzētu virzīties uz sistēmu, kas uh, visaptveroši un saskaņoti uzliek uzņēmums nodokļie, um, uzņēmiem nodokļus, balstoties uz to, kur atrodas klienti. Tā tad varētu būt tāda tikai mērķa sistēma, bet tas varētu novest pie tādiem galējiem piemēriem. Tas varētu novest pie uh, naudas plūsmas nodokļa ieviešanas. Bet ja no politiskā viedokļa tas nav pieņemams, tad uh, ir iespējami citi risinājumi, nenonākot galējībās. Dažus uh, piemērus ierosina Jonā Klausings Dursts, Šraibers un Fels vai Devernu. Un uh, ideja ir tāda, ka daļa no peļņas, eh, kas tiks aplikt ar nodokļiem, tiek eh, piešķirta virtuāli valstīm, kur eh, tiek veiktas darbības un pārējo apliek balstoties uz to, kur atrodas klienti. Līdz ar to katram tiek sava daļa no pīrāga. Pašreiz, tātad kā tas viss darbotos. Pašreiz uh, valstis apliek ar nodokli peļņu, kas gūta no nu, uzņēmuma parastās darbības, teiksim, uh, ražotnes un tam līdzīgi. Jautājums, kur paliek šī starpība? Starpība nonāk uh, nodokļu paradīzēs, kur ir zemi nodokļi. Un priekšlikums ir tāds izmantot pašreizējo sistēmu, tātad valstīm, kurās notiek šīs parastās uzņēmumu darbības, ir iespēja aplikt šo peļņu ar nodokli, bet šo mm, galamērķa sistēmu attiecināt uz peļņas daļu, kas šobrīd nonāk uh, nodokļu paradīzēs. Un uh, būtībā varbūt mums pat nav vairs izvēles, jo, kā jau es norādīju, pašreizējā sistēma nav ilgtspējīga. Un uh, digitalizācija padara visu šo situāciju vēl nopietnāku. Liels paldies profesoram Vēlam! Un tagad uh, iespēja deputātiem uzdot jautājumus. Pirmais uh, ir līdzreferents, tas esmu es pats. Man ir jautājumi jums abiem. Vispirms profesoram Vēlam. Man jāsaprot uh, šī E, pārskatītā nodokļu sistēma, ko, par ko jūs iestājaties, vai jūs varētu varbūt sīkāk pastāstīt, minot konkrētus piemērus, ko tas nozīmētu Facebookam un Apple, ja mēs šādu sistēmu ieviestu, kā, e, kā šāda sistēma attiektos uz digitāliem uzņēmumiem. Tāpat jūs pieminējāt to, ka pastāvīgi turpinās spiediens uz valstīm pazemināt nodokļus. Teiksim, ja būtu Eiropā vienota nodokļu likme, vai tad uh, varētu apturēt šo konkurenci, kurā smērķis ir pazemināt nodokļu likmes. Paldies! Sākšu ar otro jautājumu, jo tas ir vieglāks. Problēma šeit, protams, ir eh, saistībā ar to, ka šis ir politisks jautājums. Vai eh, dalībvalsts piekritīs šādai grīdas līmenim, šim zemākajam līmenim? Neesmu pārliecināts, ka tas tā notiks. Un problēma ir tāda, ka ja dalību valstis eh, to spējas panākt eh, kā vienošanos, eh, kas notiks, ja kāda cita valsts eh, noteikti zemāk likmes, nozīmē, ka nauda aizplūdīs no Eiropas Savienības. Nē, es domāju, ja mēs nosakām vienotu zemāko līmeni, varbūt tas mums ļautu uh, iegūt vairāk laika, lai nonāktu pie šīs sistēmas, ko jūs uh, ierosināt. Varbūt tas dos dalību valstīm vairāk laika, nevis apspriest, vai tā ir laba vai slikta ideja, bet varbūt tas palīdzētu sistēmai. Es nedomāju, ka korporatīvā nodokļa sistēma sabruks nākamajos piecos gados. Mēs nezinām, cik ilgi būs nepieciešams. Manuprāt, Ungārijai jau šobrīd ir viens par skaitlis, kā uzņēmuma ienākuma nodoklis. Nu, jā, varbūt palēnināsies uh, sistēmas attīstība, bet uh, domāju, ka mums ir nepieciešams īstenot reformu, vai vismaz domāt par reformu. Uh, Tas ir jādara pirms visas sistēmas sabrukšanas. Protams, būtu labi, ja mēs varētu vienoties par šo minimālo eh, līmenī. Tas mums eh, dotu laiku, bet tendence ir skaidra. Es domāju, ka mums ir laiks paspēt izdomāt lietas kārtīgi. Par jūsu pirmo jautājumu. Mans piemērs būs ārpus digitālās pasaules, jo digitālajā pasaulē varbūt grūtāk ir šobrīd izdomāt piemēru. Par ko mēs esam nobažījušies? Ja mums liekas, ka uzņēmumi, nu iedomājieties, ir uzņēmums, kam ir rūpnīca valstī A un tirgus valstī B un pār, tirdzniecība A, B un C valstīs. Tas, ko mēs vēlamies, ir tā kā ir aktivitāte A un B valstīs, tad, tad uh, uzrādīt tur peļņu šajās valstīs, tad to varēs aplikt ar nodokļiem. Bet tas, ko mēs vēlamies, ir, ja ir atlikums e, peļņā bez parastās darbības, mēs nevēlamies, lai tas nonāk nodokļu paradīzē vai citā e, jurisdikcijā. Tad atlikusī daļa no peļņas pēc tam, kad uh, parastā peļņa ir sadalīta starp A un B valsti, lai mēs e, padarītu to par pēc iespējas grūtāk manipulējumu. Mēs varētu sadalīt šo peļņu proporcionāli. Val, e, uzņēmums var izņemt, izlemt, kur izvietot um, ražošanu, bet viņi nevar izvēlēties, kurā valstī viņi izvietotu savus klientus, patērētājus. Tā kā uh, mēs samērīgi un proporcionāli sadalītu šo peļņu starp valstīm, tā ka uzņēmumi nevar manipulēt ar to, bet no politiskā viedokļa tas varētu būt pieņemamāks nekā mērķa valsts. Tas nenonāk vis, tikai tajā valstī, kur ir patērētāji, bet visās valstīs eh, sadalījumi atkarībā no eh, darbības apmēra. Vēl vienu minūtu jautājumam papildinošam. Jūs pieminējat vairākas valstis, ka Itālija, Francija, ASV un vēl dažas eh, digitālajā sektorā pieļauj zināms atkāps ņemot vērā kontekstu, kurā mēs apspriežam šobrīd eh, šo situāciju Eiropas Savienībā, vai mēs e- Eiropas Savienībā varētu kaut ko darīt, lai noteikti, zināmā mērā, tādu kā standartu, lai izvairītos no tā, ka valstis individuāli eh, to eh, regulētu. Jā, individuālie pasākumi bieži vien ir kaitnieciskāki ekonomikai nekā vienoti, piemēri, kā tas bija redzams no blokķēdes piemēra. Eiropas Savienība varētu standartizēt eh, šīs vienpusējos pasākums, jo dažkārt tie tiek eh, eh, klasificēti kā valsts atbalsts, un pret Ungāriju šobrīd ir ierosināta lieta par to. Saskaņā ar savu principiem Kur, tur arī ir e, vēršanās pret BEPS e, riskiem. Tur ir, piemēram, reklāmas pakalpojums, e, starpniecības pakalpojumi, kas ir starp augstākā risku. Standartizācija, protams, ļoti noderētu, bet tāpat laikā vienpusēji pasākumi kurus ieviestu visa Eiropas Savienība, tas varētu izraisīt arī pretreakciju un ietekmēt visu sistēmu. Es domāju, ka ilgtermiņā būtu vēlams atrast risinājumu OECD ietvaros eh, globālā mērogā. Paldies! Paldies! Tagad runātais raksts EPP grupā Danuta Ježlavecka. Paldies priekšsarētāji! Es vēlētos uzdot uh, jautājumus EPP koordinātoru vārdā, kurš, diemžēl, nevar būt šodien šeit. Paldies par jūsu prezentācijām. Man ir, prezen... Man ir jautājums komisijas pārstāvjiem, bet arī abiem runātājiem. Mēs visi apzināmies, cik svarīgs ir taisnīgums aplikšanā ar nodokļiem, it īpaši digitālajiem uzņēmēm. Mūsdienās digitālajā laikmetā tas ir tikai loģiski, bet mums ir nepieciešams koordinēt savu darbību starptautiskajā līmenī, piemēram, OECD ietvaros vai arī G20 ietvaros. Eiropas komisija sākotnēji vēlējās koncentrēties uz šīm starptautiskajām organizācijām, tomēr priekšlikums nodokļu uzlikšanai digitālajā ekonomikā var īstenībā radīt kaitējumu Eiropas uzņēmumiem. Un var izrādīties kaitniecisks ilgtermiņā šiem uzņēmumiem. Ir piemērs ar polijas uzņēmumu Allegro, kas šobrīd konkurē ar dažiem starptautiskiem gigantiem. Tagad, saskaņā ar komisijas priekšlikumu, šī Allegro platforma arī tiktu aplikta ar nodokļiem dubultā, gan ar šo nodokli, gan jauno ierosināto digitālo nodokli. Uh, no tā mums vajadzētu izvairīties. Šāda mēroga izmaiņas e, bū, varētu būt problemātisks jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī. Līdz ar to mans jautājums Eiropas komisijai. Kā mēs varam izvairīties no šādas situācijas, ka tiek aprēķināts nodoklis un digitālais Eiropas uzņēmums var turpināt, lai viņi varētu turpināt attīstīties? Paldies! Komisija vēl nav runājusi komisijai nākamajā sesijā. Jā, bet es gribētu dzirdēt ekspertu viedokļus. Hadžīvs kundze, varbūt jūs pasāciet. Es pieminēju savā prezentācijā dažas no šīm problēmām. Protams, ka Eiropas uzņēmumus skartu šāds nodoklis un ietekmētu viņus. It īpaši mazos uzņēmums, kam varētu rasties grūtības saglabāt konkurences priekšrocības, ja viņu um, izmaksas saistībā ar reklāmu vai patērētāju sasniegšanu pieaugtu. Es teiktu, ka šeit ir nepieciešama līdzsvarota pieeja. Nevis, lai novērstu to, ka Eiropas uzņēmums strauji attīstās. Šobrīd ar 20 lielākajiem pasaulē ir tikai viens Eiropas uzņēmums. Un, eh, ja mēs vēlamies attīstīt digitālo jomu, mums ir jāveicina arī tehnoloģiska attīstība. Ehm, nodokļu uzlikšana varētu būt eh, problemātisks ehm, jautājums. Es nezinu, vai mans kolēģis Džons vēlas kaut ko papildināt. Es nedomāju, ka digitālā pakalpojuma nodoklis vispār ir labs risinājums vairāk iemeslu dēļ. Tas ir nodoklis uz apgrozījumu, kura mērķis ir izlīdzināt situāciju gadījumos, kur netiek maksāt eh, nodoklis no peļņas, un tas, ka tiek ierosināts šāds risinājums kā pagaidu risinājums, tas jau vien parāda, ka pat uh, idejas autori nedomā, ka tas ir labākais risinājums. Un viens no komisijas nopludinātiem dokumentiem pat arī minēja, ka tas ir mazāk kā optimāls risinājums. Tālāk sociāldemokrāte Evelīna Reignere. Lūdzu. Paldies. Divi jautājumi. Vispirms uh, profesoram jautājums vēlam. Jūs jau runājat par daudz uh, aspektiem digitālajai ekonomikai. Mans jautājums jums ir mazliet politisks. Kā jūs vērtējat, eh, ka digitālais nodoklis varētu būt kā pretreakcija uz ASV kaitnieciskajiem eh, tarifiem? Otrs jautājums saistībā ar kompāniju, jeb eh, sabiedrību aplikšanu ar nodokli. Uzņēmumi visā sava dzīves cikla laikā reģistrētos tiešsaistē. Arī tad, kad notiek sadalīšanās, apvienošanās, pār, eh, pārstrukturizācija, tātad jebkāda tiesiskā statusa maiņa, tad viss notiktu tiešsaistē. Tātad visa ekonomika tiktu digitalizēta. Dažās valstīs tas varbūt labi darbotos, bet šeit runa par diviem elementiem, respektīvi no vienas puses – Eh, par uzņēmumu mobilitāti, un otrs jautājums saistībā ar digitālo dibināšanu un grozījumu izdarīšanu. Tām ir liela tiesiskā ietekme. Cik lielā mērā situācija uzlabotos vai pasliktinātos, no kā mums būtu jāuzmanās saistībā ar izvairīšanos no nodokļa nomaksas, nodokļu apiešanu, eh, protams, arī paskastīšu firmu dibināšanu, lai no tā izvairītos. Tad, tad Kā jūs uz to skatāties, balstoties uz savu pētniecisko darbu, kuru jūs prezentējāt? Paldies! Varbūt vispirms profesors Vēla. Jūsu jautājumā daudz kas ir ietverts, e, centīšos atbildēt. E, ja nevarēšu pilnībā atbildēt, varbūt e, vēlāk varu papildināt rakstiski. Pirmais jautājums bija politisks. saistībā ar to, ko cilvēki baidās, ka varētu izvērsties tirdzniecības karš starp Eiropas Savienību un ASV. Manuprāt, tas, kā cilvēki to uztver, ir bieži vien svarīgāk par realitāti. ASV eh, uz šo nodokli neraugās pārāk pozitīvi, pamatoti vai nē. ASV uz to skatās kā uz uzbrukumu, uz, uz dažiem ASV līderiem, uzņēmumiem, vadošiem uzņēmumiem. Bet svarīgāks jautājums šeit ir cits. BEPS, jūs zināt, ap 2013 un 2015 gadu bija lielais BEPS projekts. Pirmo reizi simts gadu laikā tika pārrakstīta starptautiskā nodokļu sistēma, bet BEPS mērķis bija nepārdalīt nodokļu ieņēmumu starp valstīm. Palasot to ECD pagaidu ziņojumu, tur ir skaidri minēts, tas, ko BEPS vismaz tiešā veidā nedarīja, ir nepārdalīja nodokļu uzlikšanas e, principus un tiesības starp valstīm. Un tagad par to ir tieši runa. Un tāpēc arī ir tik e, kārstas šīs debats runāja par to, cik liels eh, pīrāga gabals katrai valstī tiks, kas, protams, ir tāds eh, karstais kartupils politikā. Jūsu otrais jautājums, kā es to saprotu? Vai pastāv problēma saistībā ar digitālās ekonomikas eh, ierobežošanu? un vai ilgtermiņa risinājums, ko ierosina komisija, nav saistīts ar risku saistībā ar digitālo ekonomiku. Un ilgtermiņa risinājums balstās uz vairākām definīcijām, kas ir digitālais pakalpojums, kas veido digitālo pakalpojumu Tur būs nepieciešamas eh, ilgstošas konsultācijas, kā piešķirt peļņu digitālam uzņēmumam. Bet digitālā pasaule attīstās ļoti ātri. Ja mums būs noteikumi, un mēs vēlamies, lai tie strādātos, mums būs ilgi jāstrādā pie tā, kā sadalīt uh, peļņu digitālajiem uzņēmumam, kas notiks, ja radīsies jauna digitālā inovācija, par kur neesam šobrīd iedomājušies, vai būs nepieciešams aktualizēt eh, šos noteikumus ik pēc pāris gadiem. Es nedomāju, ka tas izklausās pārāk daudz sološi. Paldies! Pēdējais runātājs no sociāldemokrāta grupas Nina Gila. Paldies, paldies par jūsu prezentāciju. Daudz digitālai uzņēmumi eh, ir ārpus Eiropas Savienības, daudz ir Ķīnā. Vai ir kāda informācija, kā Ķīna varētu reaģēt uz komisijas priekšlikumu? Nodoklis, par kur mēs runājam, ir netiešais nodoklis, tas nav tiešais nodoklis. Un vienošanās, kas mums ir ar ASV, ir saistībā ar tiešiem nodokļu iekasēšanu. Vai nebūs būtisks problēmas saistībā ar e, šīs informācijas e, e, apkopošana un nodokļu iekasēšana. Es saku, Saka, tad, kad viņiem jautā par e, nodokļu maksāšanu, tad lielie uzņēmumi saka, jā, nu mēs maksājam nodokļus tur, kur mums tas e, ir jādara. Ja mēs varam pārvarēt šo iekasēšanas jautājumu, kur ir vājie punkti vēl komisijas priekšlikumā saistībā ar lielajiem uzņēmumiem, kas e, ļautu viņiem varbūt apiet šo nodokļu maksāšanas prasību? Tas būtu noderīgi mūsu debatēs. Lūdzu, Vēlskungs. Atbildot uz jūsu pirmo jautājumu, es, protams, nezinu, kāda varētu būt Ķīnas reakcija. Nē, esmu lasījis neko par šo aspektu. Interesanti ir tas, ka, A, ka ASV ir otrajā grupā Viņi ir gatavi īstenot pārmaiņas visā esošajā sistēmā, ne tikai mainīt kaut ko attiecībā uz digitalizētiem uzņēmumiem. Tā kā savā ziņā, manuprāt, vismaz ASV ir izvēlējusies pareizo pieeju tajā, kāda veida reformas ir nepieciešams nevis kā dažas dalību valstis un komisija. Kas attiec uz jūsu otro jautājumu? Saistībā ar ilgtermiņa risinājumu. Ilgtermiņa risinājumu problēmu. Nu, praktisko problēmu tur ir daudz, bet tur ir koncepcionāla problēma ilgtermiņa risinājumam paredzēts princips, ka uh, uzliksim nodokli tur, kur tiek radīta vērtība. Paskaroties komisijas dokumentāciju, tur skaidrs, skaidri redzams pagājušā gada novembrī sastādītā dokumentā, ka ir īstenībā grūti konstatēt, kur tiek radīta vērtība digitālajā pasaulē un cik liela ir šī radītā vērtība. Ja mums liekas, ka ir ļoti grūti pat konceptuāli izdomāt, kur tiek radīta vērtība, kāpēc mums liekas, ka ir loģiski izveidot veselu sistēmu, balstoties uz koncepciju, uz kuru mēs pat īsti nespējam atbildēt. Pat pirms mēs sākam runāt par praktiskām eh, nodokļu piemērošanas problēmām, es jau uzreiz galvā dzirdu brīdinājumu signālu, ka ja princips, eh, uz kura tas viss balstās, ir grūti definējams un grūti piemērojams, nevajadzētu uz tā balstīt visu sistēmu. Uh, jo tad problēma ir tāda, ka mums būs nepieciešamas plašas vadlīnijas, kā noteikt, kur tiek radīta pievienotā vērtība, bet manas bažas ir tās, ka mēs nepārtraukti būsim spiesti dzīties pakaļ eh, attīstībai Tā kā praktiskajā īstenošanas e, jomā šeit ir daudz problēmu, bet pat koncepcijas līmenī e, šim priekšlikumam e, es redzu daudz problēmas. Ja es drīkst papildināt, es piekrītu profesoram Vēlam. Kas attiec uz Ķīnas jautājumu, Ķīna nav tādā digitālā, Ķīna ir digitāli izolēta, viņiem ir savs Facebook, savs Google. Mēs gan esam savstarpēji atkarīgi no ASV, jo viņu kompānijas izmanto mūsu datu, mūsu lietotāju datus, un uh, uz to mums vajadzētu vērst uzmanību. Mums jāņem vērā viņu īstenotie pasākumi, viņiem jāņem vērā mūsu pasākumi. Kas attiec uz otro jautājumu - sistēmas apiešanu. Šie multinacionālie uzņēmumi vienmēr atrod caurumus regulējumā. Vienmēr būs kāda izņēmuma. Viņi atradīs nodokļu konsultantus, kas priekš viņiem atradīs veidus, kā apiet. Viņi būs ļoti inovatīvi. Uh, Eh, šādu struktūru izveidē, kas palīdz apiest nodokļus. Un attīstība digitālajā ekonomikā attīstas tik strauji, ka nodokļu administrācijām grūti tikt līdzi šim tempam. Tā kā uz šo risinājumu būs jārēģē. Paldies! Un tagad pēdējais jautājums EPP grupa Danuta Jažloviecka. Panie profesorze, uh, E, w swojej prezentacji zwrócił Pan uwagę, że tak naprawdę. Profesor Kungs savā prezentācijā jūs norādījāt arī uz to, ka šis ir perfektais brīdis mainīt visu nodokļu sistēmu. Tāpat laikā jūs ierosināt risinājumu, kas teoretiski šķiet ļoti racionāls, respektīvi daļa no nodokļa būtu maksājama atrašanās, pēc atrašanās vietas un pārējā daļa mērķa valstī. Es kā patērētāja tad gribētu jautāt, vai tas neradītu situāciju, kurā visās mērķa valstīs, kur nodokļi ir augstāki, preces e, nonāks pie patērētājiem vēlāk vai vispār nenonāks. Un es nerunāju tikai par digitāliem pakalpojumiem, bet par precēm vispār. Vai jūs, prāt, pastāv šādi draudi? Savella, I think it was for, for you. Sorry, so, um, um... Es atvainojos, ja neizskaidroju šo priekšlikumu visai skaidri, bet nodoklis eh, tiktu iekasēts nevis rezidents valstī, bet pamata aktivitātes valstī. Šeit ir tā nelielā starpība. Un tas, ko jūs jautājumā pasvītrojāt, ir kurš tāds saņem šo nodokļu ietekmi, vai to absorbēs eh, akcionāri vai strādājošie. Vai Tas, tā ir jūsu jautājuma būtība. Un mēs, diemžēl, un šobrīd nevaram pateikt eh, to, uz ko tad skars visvairāk šī korporatīvā, šis korporatīvais nodoklis. Tad, kad mēs apliekam eh, uzņēmumu ar nodokli, tad to maksā eh, cilvēki, vai nu tie ir patērētāji, vai strādājošie, vai akcionāri beigās. Un tāpēc, eh, runājot par uzņēmumiem, šeit varētu būt uzņēmumi, jo realitāte maksā nodokli vai nu strādājošie no algas, vai akcionāri no dividendēm, vai patērētāji. Un arī esošajā sistēmā mums nav skaidrs, kā tas viss darbosies, un dažādos kontekstos un tirgos tas var darboties atšķirīgi. Tāpēc es nevaru sniegt atbildi par to, kā nodoklis skars uzņēmumu reālos apstākļos. Mēs vēl, mums vēl nav pietiekamu pierādījumu par to, kā pašreizējais uz, eh, eh, nodoklis tiek sadalīts, vai to vairāk nomaksā vai akcionāri vai strādājošie vai patērētāji. Un pirms mēs pabeidzam šo sēdi, es šo sesiju E, pāris piezīmes no manas e, puses. Pēc tomēr pastāv nozīmīga konkurences problēma nodokļu ziņā, un otrkārt eh, nacionālā suverenitāte lemt par šo korporatīvo nodokli zūd mūsdienās, jo, kā jau jūs skaidrojāt, ir vismaz vēl viens šis aspekts, un tālāk varētu būtu rasties jautājums, vai akcionāriem nāktos nomaksā tikt galā ar šo lielāko nodokļu nakstu un kā tas ietekmētu pēc tam pārējos patērētājus un strādājošos. Un šobrīd runājot arī par citiem nodokļu veidiem, mums vēl ir daudz neatbildēt jautājumu. Tālāk par savienoto valsts nodokļu reformu runājot faktiski arī tika ieviests minimālais eh, peļņas nodoklis korporatīvai peļņai. Man būtu jautājums, vai un tā kā mēs apmeklē, dodamies uz savienotajām valstīm, lai runātu ar mūsu partneriem, vai mums nevajadzētu šeit tuvināties un izveidot līdzīgu sistēmu, ja viņiem tas ir 13%. Varbūt mēs varam paredzēt līdzīgu risinājumu, tie tās būtu manas beigu pārdomas, varbūt jūs varētu uz tām atbildēt. Šī ietekme ir aizraujošs tēmāts un šķiet, ka tā ir viena no jomām, jo publiskas debats varētu būt ļoti trūcīgas. Šobrīd runājot par nodokli kā tādu, uz kuru tas patiesībā gulstas, mums ir ļoti vēl daudz nezināmo bet būtiskākais jautājums ir eh, ne tikai kurš vai tas ir akcionārs vai strādājošais vai patērētājs. Vai tie, un ja tas ir strādājošais, vai tas ir apko, apkops personāls vai personāls, kas saņem bonusus, uh, Tālāk par savienoto valstu nodokļu reformu varbūt būtu labi dzirdēt kādu no komisijas un viņu viedokli par to, kā šīs reformas ir jāīsteno un kā digitālo pakalpojumu nodoklis tiek samazināts, bet problēma, ar kur mēs saskaramies, ir tā, ka mēs nevēlētos, lai vietējo uzņēmumu pārs uh, izspiež ārvalsts uzņēmums, jo viņiem ir jāmaksā zemāks nodoklis, ja šis nodoklis ir uh, zemāks savienotajās valstīs, vai tas varētu novest pie tā, ka savienotās valsts, savienoto valstu uzņēmums ir izdevīgākā stāvokļa Eiropas Savienībā. Varbūt mums par to nebūtu tik daudz jābažījās. Tālāk, uh, ja stiprināsim re, uz rezidents balstītu sistēmu. Tad uzņēmumiem ir pamudinājums pārcelties. Ja jūs apliekat uh, uzņēmuma aktivitātes, viņa pārceļ aktivitātes, ja jūs pārņemat atrašanās vietu, tad ja uzņēmums ir balstī A un tā atrodas eh, balstī B, tad tā var um, pārcelt savu galveno mītni no valsts, valsts A uz valsti B. Tāpēc mums, mēs šeit mēģinam aplikt ar nodokli kaut ko, kas var pārcelties, un šeit tā manevrēšanas iespēja ir samērā liela. Piebildīšu vēl par savienoto valsts nodokļu reformu. Tie bija uh, Giants were completely avoiding it. And 25%, bet Savienotajās valstīs vienmēr vērtība tiek radīta Savienotajās valstīs, un mēs atgriežamies pie vērtības diskusijas. Mēs, kā Eiropieši, arī veicinām viņu vērtības radīšanu, un šis aspekts vēl nav iekļauts viņu varu Mums, kā blokam Eiropas Savienībā, ir jāizstāv mūsu nacionālās intereses tāpat kā viņiem. Paldies par šīm gala piezīmēm, un tagad mēs varam pāriet pie šodienas pēdējās sesijas. Daudz jautājumu jau izskanēja komisijai, un dosim tagad iespēju pēc divām minūtēm komisijas teikties. Okay. To... Domāju, ka tagad mēs varam ķerties pie šodienas pēdējās sesijas. Un tā ir ļoti svarīga e, komisijas prezentācija par agresīvo nodokļu plānošanu Eiropas semestri ietvaros, un pēc tam būs mums diskusija. E, e, kopā ar mums šodien ir Valērs Mutāļģī, un mēs gaidām jūsu prezentāciju, pēc tam būs jautājumi. E, šo ir ceturtdienas pēcpusdiena, tāpēc jūs atvainosiet dažus kolēģus, kur nevarēja būt klāt, bet tagad dod vārdu jums. Esiet sveicināti, priekšsēdētāji, godējumie parlamenta deputāti. Man ir liels prieks uzstāties takstrī komitejā un šajā seminārā. Iesākumā es vēlētos jums pateikties par izrādīto interesi un atbalstu. Eiropas komisijas darbam, un, manuprāt, kopīgs mums ir tas, ka mēs vēlamies strādāt pie šiem jautājumiem, veidojot spēcīgu analīzi datiem un veidot stabilu izpratni par to, kas norit un kas ir uz spēles, un arī tas ir šodienas semināra Eh, centrālais jautājums, un es ar prieku jums pastāstīšu par agresīvu nodokļu plānošanu, lai vērstos pret nodokļu nenomaks un izvairīšanos. Tas ir viens no komisijas eh, prijā, prioritāriem jautājumiem - konkurētspēja Eiropas Savienības uzņēmumiem, pārkāpumi nodokļu jomā desmitiem miljārdu eiro tiek. Uh, zaudēti katru gadu, tas nozīmē mazāk līdzekļu valsts finansējumam. Tāpat arī tā, eh, tas uzliek lielāku nastu tiem, tām privātpersonām un tiem uzņēmumiem, kas eh, izpildi noteikums, tāpat arī šādu nodokļu nenomaksa eh, grauj ticība Eiropas Savienībai un rāda veselu virkni citu negāciju. Tāpat arī mēs. Uh, vēlamies no savas puses par realitāti padarīt taisnīgu taksāciju, bet veidot visu uz stabiliem pamatiem un labāk izprast to, kā agresīva nodokļu plānošana tiek īstenot Eiropas Savienība. Mēs esam veikuši vairākus pētījumus. Pirmo par agresīvo nodokļu plānošanu eh, pētījumu mēs publicējām 16. gada sākumā, kur bija runa par galveno struktūru agresīvajā nodokļu plānošanā un eh, nacionālajiem noteikumiem un kā šādu struktūru veidot. Pētījumā bija sniegts analītisks ietvars par to, kā nodokļu nenomaksas schēmas tiek veidotas, kā arī eh, lai sniegtu specifisku informāciju pa valstīm. Mums katrai valstī bija informācija par vietējiem likumiem, kurus var izmantot nodokļu plānošanā. Uh, Otrais pētījums publi tika publicēts 16. gada oktobrī, palīdzēja saprast to, kā uh, agresīva nodokļu plānošana palīdz um, uzņēmumiem, kuri ir iesaistījušies šādos pasākumos, mazināt uh, to nodokļu nomaksu, kā arī lai eh, eh, kā eh, panākt to, ka nodokļu līmenis netiktu novests līdz praktiski nullei, kas ir īpaši aktuāli uzņēmumos, kas strādā ar uh, digitāliem jautājumiem. Tāpat tre, eh, mēs vēlējamies šajā pētījumā labāk izprast mūsu dalību valstu eh, ekonomiskos un juridiskos elementus nodokļu plānošanā un izprast, vai mums ir ekonomisks apliecinājums tam, ka valsts nodokļu uh, likumdošana tiek izmantota agresīvai nodokļu plānošanai. Mēs iepriekš identificējām agresīvo nodokļu plānošanu. Šeit ir, uh, attiec uz, tas attiec uz trim kanāliem, kurš ikvienam no kanāliem pētījumā ir būtiskākie rādītāji, kurus mēs varam atrast gan valsts vai uzņēmumu līmenī piemēram, tā var būt, tie var būt um, Uh, Autora atlīdzība, honorāru maksājumi, tie var, uh, un informācija var būt indikatīvā attiecībā uz valsts ekspozīciju agresīvai nodokļu plānošanai vai uz ekspozīciju specifiskam plānošanas kanālam. Nosaukšu piemēru, piemēram, ārvalstiešo investīciju līmenis 0,5% var norādīt kopējo ekspozīciju agresīvai nodokļu plānošanai savukārt eh, honorāru eh, un autora atlīdzību eh, maksājumi var norādīt uz citiem aspektiem. Arī multinacionālie uzņēmumi to daudzums norāda uz agresīvas nodokļu plānošanas iespēju, bet šoreiz sākot uh, nevis no valsts, bet uzņēmuma specifiskas informācijas. Un pirmais izaicinājums šādā pētījumā ir jāsaist ar faktu, ka agresīva nodokļu plānošana pēc savas būtības nav redzama un tāpēc nav tiešas eh, nu, eh, indikācijas agresīvai nodokļu plānošanai. Un ne, un eh, tad līdz ar to nevar secināt, ka tāda notiek. Mums ir jāpaļaujas, lai varētu konstatēt, šo faktu uz netiešiem pasākumiem, kas ir balstīti uz lietiskiem pierādījumiem. Un atgriežoties pie e, piemēra par tiešām ārvalstu investīcijām, šādas norādes var norādīt gan uz reālajām investīcijām, gan uz plānotiem nodēļiem. Kā tikt galā šajā gadījumā? Pirmkārt, katrā uh, rādītājām mēs balstāmies uz robustu un konsekventu metodoloģiju un e, tādā veidā mēs redzam, vai dalībvalsts var tikt pakļaut agresīvai nodokļu pārošanai. Otkārt, mēs balstāmies uz e, plašiem ekonomiskajiem rādītājiem, balstoties uz makrodatiem. Tos var izmantot kā pierādījumus, kas uh, apliecinātu agresīvas nodokļu plānošanas esamību, un šeit jūs sarakstā atradīsiet vairāk nekā 40 rādītājus, lai šādu um, pierādī, lietisku pierādījumu nodrošinātu. Tālāk piekļuve e, būtiskiem datiem nereti ir apgrūtināti, tīpaši tad, kad ir runa par uzņēmumam specifisku informāciju. Papildus tam mēs vēlējamies, lai pētījums tiktu balstīts uz publiski pieejamu informāciju, kas e, nodrošinātu e, to konsekvenci pa valstīm. Rādītāja atlase tāpēc notika balstoties uz datu pieejamību, un arī konstatējumu interpretācija notika ar e, šādā, ņemot vērā šo pašu e, parādību. Mūsu e, datu pētījums aptvēra visbiežāk 2015. gadu, bet arī uh, E, tika ņemt vērā 16. un provizorie 17. gada dati, kas norādīja uz to, ka nav būtisku izmaiņu e, attiecībā pret pētījuma seci, e, secinājumiem un mēs varējām balstīties uz atlasīto datu konverģenci. Kāpēc šis pētījums ir instruments? Pirmkārt, tas sniedz ekonomiskas indikācijas agresīvai nodokļu plānošanai, otrkārt, tas ne tikai skata ekspozīciju visumā, bet arī ekspozīciju agresīvai nodokļu plānošanai caur spe kādu spe specifisku kanālu. Cet treškārt, šeit ir plaša datu bāze rādītājiem pa visām dalībvalstīm. valstīm šis lietisko pierādījumu kopums visos pētījumos tika izmantots, veidojot mūsu darbu par Eiropas semestri, un mēs ieguvām veselu rindu ekonomisku un juridisku rādītāju, lai secinātu, ka vairākas valstis saskars ar īpašiem izaicinājumiem agresīvā nodokļu plānošanā. Šī analīze vēlāk tika eh, bagātināta ar valstī specifisku informāciju. Kā jūs zināt, Eiropas semestris tiek veidots balstoties uz nepārtrauktu dialogu ar dalībvalstīm. Pēdējo gadu laikā mēs esam uzraudzījuši nacionālās nodokļu sistēmas un reformas, kā arī to ietekmi uz agresīvu nodokļu plānošanu. Mūsu analīze ir atspoguļota vairākos ziņojumos, ko komisija ir publicējusi 18. gada martā un apsvērumos eh, pie ieteikumiem, kas tiek šobrīd skatīti padomēm. Kopš eh, marta ziņojuma komisija ir uzsākusi dialogu ar dalībvalstīm eh, jomās, kuros mums ir bažas par agresīvu nodokļu pārnošanu, kur ir Beļģija, Kipra, Īrija, Luksemburga, Malta un Nīderlanda. Komisija cieši sekos notikumu attīstībai šajās valstīs Eiropas semestri ietvaros Mēs esam daudz jau panākuši cīņā pret agresīvu nodokļu plānošanu, bet labi pierādījumi palīdzēs mums identificēt jomas, kurās ir jārīkojas dalību valstu līmenī un palīdzēs papildināt likumdošanu, kas ir jā, likum, jāpieņem. Un kopā ar kolēģiem tagad mēs ar lielu prieku atbildēsim uz jūsu komitejas deputātu uzdotajiem jautājumiem. Uh, Liels paldies! Tagad pāriesim pie jautājumu uzdošanas, un es atkal pirmais uh, uzdošu jautājumu, jo esmu līdz referents. Tātad cīņa pret agresīvu nodokļu plānošanu izvairīšanos no nodokļiem. Jāsaka, ka eh, Eiropas komisija strādā aktīvi šajā jomā un ir konstruktīva sadarbība ar Eiropas parlamentu. Nu, bet padome joprojām vēl nav šos jautājumus izlēmusi. Eh, jūs arī uh, ievadā teicāt, ka e, iekšējais process Eiropas Savienībā svarīgs, ir dom, jādomā par konkurētspēju, e, dalību valstu ieņēmumiem, un tāpat ir svarīgi, lai būtu šī trešo valstu, šis trešo valstu saraksts, bet arī jā, jāredz, kāda ir aina Eiropas Savienībā un jāizvairās nograsies nodokļu plānošanas Eiropas Savienībā. Uh, un uh, tas arī uh, sarunās ārzemēs ir izskanējis vairāk kārt. Dalību valstis saskars ar diviem neatrisinātiem jautājumiem. Tātad ir pārāk uh, izdevīgi divpusēji uh, līgumi starp Eiropas Savienības valstīm trešām valstīm par nodokļu uh, noteikšanu un par reālajām nodokļu likmēm. Jau tika pieminētas Kipra, Īrija, Malta, Luksemburga, Nīderlande. Uh, par, uh, par šīm uh, reālajām nodokļu likmēm un otrs par uh, nodokļu nolīgumiem, vai komisija ir paredzējusi kaut kādas minimālās garantijas vismaz no tehniskā viedokļa, lai varētu aktualizēt, pārskatīt un uh, arī saskaņot uh, šos nolīgumus un aizpildīt pastāvošos robus, kādi ir šajomā. Paldies par šiem jautājumiem. Nu, aiz būtībā uh, šeit ir tāda uh, saskaņota pieeja. Mums ir vienotais tirgus, un mēs vēlamies arī saglabāt darbības brīvību, tātad brīvību kapitāla apritēju uzņēmumu dibināšanai un citas brīvības. Un Tas arī eh, tāpat ir jābūt iespējai eh, kapitālam eh, izplūst no Eiropas vienotā tirgus un ar to saistītiem nodokļiem. Par to jau tiek diskutēts ilgi. Tātad direktīva par autoru atlīdzību, par reālām nodokļu likmēm arī tas tika minēts, bet padomē tas ir nobloķēts ir grūti panākt konverģenci šai jomā. Runājot par minimālās nodokļu likmes noteikumu, ka Tātad šīs diskusijas šobrīd arī notiek rīcības konteksta grupā, kur šie izējošie maksājumi ir darba kārtībā. Tāpat ir arī eh, runa par pret pasākumiem eh, pret nesadarbīgām jurisdikcijām. Šīs jautājums par minimālo reālo nodokļu likmi tiek diskutēts, un dalību valstīm ir grūti panākt konverģenci šajā jautājumā. Bet šīs diskusijas turpinās pastāvīgi. Un esam sasnieguši tādu brīdi, ka 2019. gadā ir paredzēts izvērtēt eh, nesen pieņemto tiesību aktu ietekmi uz šo parādību. Un to mēs arī darīsim, jo mēs uzskatām, ka koordinātāka pieeja attiecībā uz uh, attiecībā eh, par to, kā veidot attiecības ar trešām valstīm, ar pārējo pasauli, par izplūstošām naudas plūsmām, par to aplikšanu ar nodokli. Un, ja mēs varētu mazināt spriedzi eh, iekšējā tirgū, tas būtu ļoti nozīmīgi. Komisija vienmēr vai nu eh, piedaloties uh, likumdošanas uh, diskusiju procesā vai uh, arī rīcības kodeksa grupā iesāsmies par šādiem risinājumiem un arī Eiropas pusgadā šos jautājumus mēs apspriežām. Tālāk par divpusējiem nodokļu nolīgumiem, ko ir noslēgušas dalību valstis. Tad šai jautājumā dalību valsts ļoti uh, iestājas par savas suverenitātes uh, saglabāšanu attiecībā uz šiem nolīgumiem. Un mūs uh, nu, nevēlas uh, dalību valstis iesaistīt šajās sarunās, pat ja ir izteikts rekomendācijas par šo nolīgumu pārskatīšanu attiecībā uz uh, digitālo jomu. Jāsaka, nesam konstatējuši progresu šai jomā un atklāt runājot nesaskānu arī īpaši daudz iespēju situāciju mainīt attiecībā uz uh, nolīgumiem par dubulto nodokļu neaplikšanu. Paldies! Es ierosinātu, varbūt, ka komisija varētu izstrādāt tehniskus ieteikumus uh, par to, kā dalību valsts varētu noslēgt optimālus uh, tādus no, nodokļu nolīgumus ar trešām valstīm. Tagad jautājumu uzdos da, nu, Jāslovecka no ETP grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Es uzstājos kolēģa Rozati vārdā. Mēs zinām, ka valstīm specifisku ieteikumu izpilde nu, nav optimāla. Un arī varētu būt, ka komisija prasa pārāk daudz Eiropas pusgadu ietvaros, jo sākumā bija runa par vienkāršošanu. Un šādus vienkāršošanas pasākumus dalībos vēstē atzinīgi, jo tie uzlabo Eiropas pusgada uh, efektivitāti. Jūs runājāt arī par agresīvu nodokļu plānošanu, bet šeit viss tiek sarežģīts, jo arvien vairāk dažādu pasākumu tiek iekļauts sarakstā. Uh, kā tas viss sasaucas ar uh, šo vienkāršošanas pieeju. Dalībvalsts, protams, gribētu īstenot komisijas ieteikumus un uh, kā tad tas viss ietekmēs šo agresīvo nodokļu plānošanu, ja ieteikumi tik un tā nav obligāti, un kādēļ šo pārslogot Eiropas pusgadu, ja rezultāts ir ļoti ierobežots galu galā. Paldies par šo jautājumu. Jā, tiesa. Um, komisija ir izvēlējusies uh, pieju. Uh, Eh, nu, atteikties no gariem eh, ieteikumu zarakstiem Eiropas pusgadā un koncentrēties uz tiem ieteikumiem, kas ir visnozīmīgākie, ja ņemot vērā Eiropas pusgada mērķi, proti koordinēt dalību valstu ekonomikas politiku, lai nodrošinātu labāku konverģenci un eh, stiprinātu Eiropas konkurēt spēju. Jau no paša pus, Eiropas pusgada uh, pirmsākumiem uh, nodokļu sistēmu reformas un nodokļu sistēmas kopumā dalībvalstīs tika izvērtētas, lai veicinātu nodarbinātību, investīcijas piesaistītu, lai samazinātu nevienlīdzību un tāpat, lai labāk arī cīnītos pret krāpšanu un nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļiem. Un izvērtējot ieteikumu prioritāti, eh, komisija tātad koncentrēs uz svarīgākiem jautājumiem, un šogad uh, bija arī tāda pieeja, ka ja šie uh, Uh, ieteikumi netiek īstenot dalību valstu līmenī, tad tiem pēc tam varētu būt negatīva ietekme uz uh, Eirozonu un Eiropas Savienību kopumā. Un tādēļ arī uh, komisija pirmo reizi ierosināja sagatavot specifisks Eirozonas ieteikumus par agresīvu nodokļu plānošanu, un padomi to arī atbalstīja. Un es gribu teikt, ka atsevišķas dalību valstis tiešām rīkojas, un ar dažām dalību valstīm ir ļoti auglīgs dialogs, un šīs valsts ir sapratušas, cik uh, būtiski ir papildināt Eiropas līmeņa pasākumus ar uh, nacionālu līmeņa pasākumiem, un mums ir ļoti intensīvs dialogs ar Beļģiju par, uh, teiksim, to, kā ļaunprātīgi tiek izmantots. Uh, Uh, kredītlikmju režīms vai arī ar Nīderlandi par atsevišķiem um, tiesību aktiem vai arī par dividendžu aplikšanu ar nodokļiem un par autoru atlīdzībām. Tātad šis jautājums ir Eiropas politikas koordinācijas centrā. Šis instruments palīdz uh, stiprināt uh, Uh, politisko reformu virzību Eiropas Savienībā. Un, kā es teicu, vairumā šie ieteikumi tiek formulēti pēc ilgstošā dialoga un viedokļu apmaiņas ar dalību valstīm. Paldies! Nākamais jautājums to vēlas uzdot S&D grupa. Esiet sveicināti! Es vēlos iesākumā jums pateikties par sniegto informāciju. Es apzinos, ka komisijas veikts, veiktais darbs šajā sakarā ir bijis ārkārtīgi liels, un es apzinos, kādas mums ir grūtības mūsu kompetencēs eh, mums un padomēji, lai virzītu uz priekšu šo jautājumu. Un es vēlos pateikties gan komisāram Uskovi visī, gan jūs ģenerāla direkcijai par veikumu, un es vēlos pasvītrot to, cik svarīgi ir tas, kā norādāt uz septiņām valstīm, kuras tiek apvainotas eh, eh, agresīvā fiskālā plānošanā pēdējā Eiropas semestrī. Un es tagad gribētu uzdot dažus, manuprāt, eh, būtiskus un pie, pie, pie attiecīgus jautājumus. Pirmais attiecas uz komisijas rekomendācijām tām valstīm, kuras izstrādā savus priekšlikumu struktūru reformās un uh, citās jomās. Komisijas ietekme ir ārkārtīgi liela publiskajās politikās, reformās, struktūra reformās valstīs, to budžetos un tā tālāk. Un, diemžēl, Eh, daudzās valstīs ir nelaudzīgs tēls, kas identificē Eiropu ar veselu rindu prasībām, jo komisijas ziņojums ietekmē pilsoņu ikdienas dzīvi un diezgan jūtamā veidā, un tāpēc mans jautājums, vai šajā fiskālajā jomā mums nevajadzētu iet mazliet tālāk? Uh, Komisija izstrādā padomus, ieteikumus, kas ir um, bez tam ļoti stingras prasības nodarbinātības politikā, konkrētās politikās, jūtīgās jomās. Un vai ar šo sociālo satraukumu, ko šobrīd dzīvo Eiropa, eh, runājot par eh, nelojālu fiskālo kompetenci un ar to pētījumu rezultātiem, ar kuriem jūs nācāt priekšā, turklāt esmu gandarīts, ka pētījums pētījumi šo lietu apliecina, vai mums nevajadzētu iet tālāk un vai Eiropas semestra sakarā komisija nebūtu jābūt stingrākai savās prasībās pret šīm valstīm un vēršoties pret jebkuru nelojālu fiskālo kompetenci vienotā tirgū. Tā ir tie, tas ir tiesa, ka tirgus ir vienots un um, otrais jautājums, vēl viena minūte man medidas que la propia Comisión ha puesto en marcha. Que yo... Es vēlos atsaukties uz Luxlīks un citu nolēmumu, obligātumu, tā tika izveidots pirmais pasākums, ir jāpaziņo eh, šie nolēmumi kaimiņu valstīm, kas var tikt ietekmēts. Ir arī jāziņo, va, uh, ziņojumu ieteikumu valstīm pa valstīm uzņēmumiem. Tāpat ir jāinformē tie, kuri strādā pie agresīvas fiskālas plānošanas. Ir jāiz, jānovērš pārkāpumi ar transfercenām. Un šeit par komisijas darbu es tikai noņemu cepuri, kā apliecinot cieņu, bet mēs redzam, ka tiek piepr pie <clears throat> tiek pieprasītas, eh, pieprasīts izpildīt semestra prasības, un tās bija abas manas prasības, un es ceru, ka es jautājumu, ka es saņemšu atbildes. Jā, ļoti labi, ka es esmu šodien pie jums šajā pēcpusdienā, un paldies par jūsu eh, sacīto un par jūsu labajiem vārdiem par komisāra Moskovisi enerģiju un dinamismu. Vai mums būtu jābūt stingrākiem savās prasībās? Es domāju, ka mūsu pilsoņi uh, un dalībvalsts sagaida izlēmīgu rīcību, lai mēs izmantojam mūsu rīcībā sošus instrumentus, lai nodrošināt fiskālo taisnīgumu un lai ik viens valsts finansējumā, publiskajā finansējumā ieguldītu sev pienākošos daļu. E, savukārt tas mums dos iespēju izglītot, ārstēt un tā tālāk. Un aizsargāt tas, e, ko mēs mēģinām arī aktīvi, ko mēs aktīvi mēģinām e, panākt, izmantojot mūsu rīcībā esošos instrumentus. Pirmkārt, leģislatīvās in iniciatīvas. Daudz ir bijis caurskatāmības jomā, kas ir arī uzskaitītas un tiek īstenotas un ieviestas dalībvalstīs. Mēs esam stiprinājuši mūsu pretpārkāpumu direktīvu ar dažādiem rīkiem, interešu konfliktu novēršanai vai eh, lai risināt problēmas ar hibrīd struktūrām, vārdu sakot, vesela rindā ar rīkiem, kas ir Eiropas kopējas institucionālais sastiegums. Uh, Eh, tie teksti, ko komisija ir eh, izstrādājusi, bet bez spiediena no parlamenta un komis, eh, padomes puses šī likumdošanas pieņemšana nebūtu pabeigta, un tas ir mūsu kolektīvais darbs, par ko varam būt gandarīt. Tāpat arī komisija aktīvi strādājusi pie rīcības kodeksa, kas ir um, nozīmīgs uzraudzības rīks. Uh, Un mēs esam panākuši patentu režīma ziņā progresu un vēl daudz citās jomās e, pateicoties rīcības kodeksam. Kā jau es sacīju, mēs esam pabeiguši šos instrumentus, kur ir jāskaidro un kur vērtība ir e, jāceļ mūsu pilsoņu acīs ar dažādiem ieteikumiem un apsvērumiem Eiropas semestra ietvaros par fiskāliem jautājumiem. Šodien mēs eh, runājam par agresīvo nodokļu politiku, bet lai atbildētu uz jūsu jautājumu par fiskalitātes korekcijām virzienā uz vairāk sociālo taisnīgumu. nosūtīt eh, ieteikumus un rekomendācijas 12 valstīm, lai labāk varētu atbalstīt nodarbinātību, nosūtīt ieteikumus eh, četrām valstīm un apsvērums astoņām, lai veicinātu investīcijas un in inovācijas caur fiskālām schēmām un visbeidzot panākt to, lai atsevišķu valstu fiskālās izvēles tiktu korekti īstenotas cīņā pret uh, Eh, krāpšanos un nodokļu nomaksu 12 valstīm. Šajā gadījumā šeit ir runa par veselu gammu dažādu ieteikumu, lai nodrošinātu to, ka šie, šie fiskāli ieteikumi ņem vērā konkrētas vajadzības un ir virzīti uz vairāk fiskāla taisnīguma. Un varētu veicināt vienlīdzību, mazināt plaisu starp pilsoņiem Eiropas Savienībā. Es domāju, ka šeit var, vēl ir citi pasākumi, ko var attīstīt, un mūsu vēstījums ir ļoti svarīgs. Tas ir svarīgs šobrīd un būs vēl svarīgāks. E, Eiropas kampaņas ietvaros nākošgad gan Eiropas Savienības līmenī taisnīga fiskalitāte, kura ņem vērā atšķirīgās dalībvalstu preferences, bet arī ņem vērā mūsu dalībvalstu uh, kon konkrētās prasības, ir ļoti nozīmīgs solis. Paldies uh, komisijai, uh, Mutardjiekungam un kolēģiem. Vairāk jautājumu šodien nav, un es Ar to gribētu pabeigt šo semināru. Pirmkārt, sakot paldies runātājiem, mēs eh, rūpīgi iepazīsimies ar pētījumiem. Un tāpat uzklausīšanā mēs apstiprinām, ka ļoti daudz jaunas iespējas un izaicinājumi nodokļu politikā, eh, taksācijā un cīņā pret naudas atmazgāšanu būtiski eh, šī joma attīstās strāda, ir jāveido rīki, kas spēj pilnveidoties, un mums ir jāredz, ko mēs varam darīt kopā par blokķēdēm un eh, kriptovalūtām. Šos jautājumus eh, turpmāk apspriedīsim mūsu komitejā, un arī mūsu komitejai būs uzklausīšana par digitālo taksāciju septembrī, 10. septembrī, iespējams piedaloties. Um, Eiropas Savienības eh, kādam no finanšu ministriem, un arī mēs ņemam vērā pānā komitejas ieteikums kas pauž nožēlu par, eh, kuri koncentrējās uz eh, valstīm ārpus Eiropas Savienībām, tomēr mēs noskaidrojam, ka bīstams nodokļu prakses pastāv vēl aizvien Eiropas Savienībā un uzraudzība vairāk ir jāveic Eiropas semestri ietvaros, kā arī, lai stiprinātu vienoto tirgu. Kā jau tas vairāk kārtīgi tika tika uzsvērts. Es vēlos pateikties arī runātājiem par interesi, un priekšsēdētājs pasakās tulkiem par viņu sniegumu šodien. Ar to mēs mūsu semināru šodien beidzam. Paldies!